Diamo inizio. Benvenuti a tutti, buonasera. Godātie kolēģi, visi laipni aicināti mūsu šās pirmdienas pēcpusdienas sēdē. Mēs eh, tikko pabeidzām koordinatoru sēdi un tāpēc eh, tur tika pieņemti vairāki lēmumi. Un uh, koordinatori katru politisko grupu iepazīstinās ar to, ko mēs tur lēmām. Un tagad pārējām pie darba kārtības. Rītā mums ir izskatāms priekšlikums par to, ka e, eh, 1760. regulas noteikums vietrošana attiecībā uz lielopu gaļas brīvprātīgu marķēšanu. Tas ir Džeims Nikolsona atzinums. Mēs griezāmies pie komisijas, un komisija ir nedaudz pamainījusi savu priekšlikumu, kas nav iekļauts regulas idejā, tikai un vienīgi grozījumos. Tāpēc eh, es vēlētos, lai mēs atliekam balsojumu līdz 8. maijam, kad ir nākamā mūsu komitejas sēde un nosakam jaunu grozījumu iesniegšanu. Tas būtu 25. aprīlis līdz pusdienlaikam. Tātad komisijas priekšlikums ir attiecīgi jums zināms, un ja jūs piekrītiet šādam laika grafikam, tad es vēlētos, lai atbildīgā komisija, kas ir NV, arī atlikt savu balsojumu uz vēlāku laiku, un tad mēs varēsim izskatīt arī iesniegtos grozījumus. Es vēlētos pateikt arī to, ka 1. aprīlī kolēģi, kā jau jums ir tapis zināms, uh, ir e, sagatavots, līgu, sagatavots lēmums par Horvātijas iestāju, un sākot no 1. aprīļa mūsu darbā piedalās arī Horvātijas pārstāvi Grubiziča kungs. Lūdzu, sveicināts mūsu komitejā kā novērotājs, un Grubiziča kungs piedalīsies kā novērā, novērotājs mūsu komitejas sēdēs, un es Sveicu jūs mūsu komitejā. Un ir arī viens aizvietotājs no Somijas, tas ir Sevanena kungs. Sveicināt šeit, lūdzu. Paldies, Petri, jums ir aplausi. Un tagad pārējām pie darba kārtības. Tātad pirmais ir protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notiek 19. un 20. martā. Ja komentāru nav un tie netiks iesniegt līdz šās sēdes beigām, tad uzskatīsim šodien protokolus par apstiprinātiem. Un kā jau ierasts, kā jau tradicionāli, mūsu eh, sanāksme tiek eh, tiešraidē raidīta internetā. Un tagad piektais. Lauksaimniekiem paredzētie tiešie maksājumi, kurus veids saskaņā ar KLP, un referents ir Luis Manuels Kapolos Santos. Patiesībā tas ir saistīts ar kopīgās lauksaimniecības politikas pārskatīšanu un tiešajiem maksājumiem, un tas ir tiešie maksājumi, ir viens no būtiskākajiem KLP reformas jautājumiem. Situācija ir samērā grūta, ja pareizā sakot, diskusijas ir smagas, un referents mums sniegs ieskatu šo notikumu attīstībā. Es tikai vēlētos pateikt, ka darbosimies sekojoši. Uh, Pirms eh, mēs jūnijā izskatīsim šo ziņojumu ar grozējumiem jūnijā, tad eh, balsojums notiks kaut kad jūlijā. Bet tagad, Luīš, lūdzu, vārds jums un pēc tam diskusijas. Luīš. Paldies, prieksēdētāji kungs. Patiesībā pēdējos 4-5 mēnešus Mēs e, visi esam mēģinājuši iegūt pēc iespējas plašāku ieskatu šajā situācijā. Mums ir bijusi ārkārtīgi daudz tikšanās un sēdes, un es šeit saredzu zināmas iespējas. Es personīgi esmu ticies gan ar kolēģiem, gan ar lauksaimnieku organizācijām, gan ar vidas aizsardzības organizācijām, gan ar dažādu valdību ministriem un pārstāvjiem, un man ir radies zināms iespa, iespējas par to, kādi varētu būt vispretrunīgākie viedokļi par tiešiem maksājumiem. Un man ir radies iespējas arī, kur mums vajadzētu un kur mēs varētu iziet uz kompromisiem. Uzreiz vēlos pateikt, ka es esmu pilnīgi atvērts jeb kāda veida ieteikumiem un jebkāda veida idejām par to, uz kādiem kompromisiem mums vajadzētu iziet. Bet Eiropas parlaments vienmēr ir iestājies par ļoti striktu un pārliecinošu pozīciju, jo, protams, ka runājot ar padomu un komisiju, tuvākajos mēnešos mums šāda strikta pozīcija būs nepieciešama. Tātad, šodien es runāšu varbūt netik daudz par savu priekšlikumu, bet varbūt par ideju vai priekšlikumu, kurš varētu novest pie pēc iespējas plašāka atbalsta. Un tagad pāriešu uzreiz pie ziņojuma būtiskākajām tēmām. Pirmais. Tā tad redistribūcijas problēma. Mēs visi esam pārliecināti, ka ir jāpārskata un ir jābūt šai redistribūcijai, jo patreizējā situācija nav godīga. Mēs runājam par hektāru maksājumiem. Un eh, komisija ir nākus klajā pat ar savu ideju, bet es vēlos nākt klajā ar savu ideju. Un tā būs alternatīva ideja. Un manuprāt, tā ir godīgāka, taisnīgāka, galvenais vienkāršāka un pilnīgi noteikti vislabāk adekvāta patreizējai finanšu krīzē, kurā mēs visi dzīvojam. Tāpēc es vēlētos griezties pie dalību valstīm, kuras ir vissliktākajā situācijā, Un uh, pilnīgi noteikti šīm dalību valstīm situācija ir un arī būs jāuzlabo. Lai nebūtu tāda situācija, ka neviens, ka, ka kāda dalību valsts būtu zem 65% no kopienās vidējā. Tātad nevis 90%, tātad konverģence ir jābūt nevis 90%, kā komisija ierosināja, bet gan 100%, jo tikai tādā veidā uh, mēs varam panākt godīgumu. Tātad es domāju, ka ir jāpāriet pamazām no viszemākajiem procentiem, lai šie viszemākie procenti konkrētās dalību valstīs tuvotos vidējām. Redistribūcija, varbūt kompensācija dalību valstīm, kompensācija tām dalību valstīm, kurām ir vairāk pirmā pilāra finansējums. Es uzskatu, ka tām dalību valstīm, kurām ir vislielākais atbalsts no komisijas, tieši šīm dalību valstīm vajadzētu piedalīties redistribūcijas schēmās. Un eh, tas attiecās eh, uz tām valstīm, kurām ir vidējais eh, virsvidējā kopienās pieņemtā. Un tas ir atšķirīgi no komisijas priekšlikuma. Tas maksās nedaudz, nedaudz vairāk nekā komisija ir ierosinājusi, un tomēr tas ir godīgs redistribūcijas priekšlikums. Protams, ka ideālo situāciju mēs nekad nepanāksim, un tomēr tas mums rada pamatu kompromisa idejām. Nākamais tā saucamā zaļināšana, jeb grīnings. Manā priekšlikumā, jeb tajā, ko es vēlētos ierosināt. Protams, es nesaku, ka es kaut ko ierosināšu, es uzklausīšu jūs ierosinājums, bet, kā jau es teicu, runājot par šo te zaļināšanu, tad mana ideja būtu sekojoša. Pirmkārt, mums vajadzētu nodalīt eh, pamatmaksājumus no tā saucamajiem zaļajiem maksājumiem. Šeit ir divi dažādi jautājumi. Tātad pamatmaksājumi, tiem ir jābūt godīgiem un saistītiem ar apstākļiem, un papildus tā saucamais zaļināšanas maksājums, uz to attiektos konkrētais zaļināšanas nosacījums. Un eh, Tas ir pilnīgi nošķirs no dažāda veida soda sakcinā, sakcija, sankcijām, un tas nav saistīts ar to, ko vajadzētu darīt. Es vēlētos varbūt situāciju padarīt vienkāršāku un ieteikt rīkoties tādējādi, ka mums vajadzētu kaut kādā veidā izmantot naudu, kas paliek pāri un mums vajadzētu tomēr runāt par pārpalikumiem, runāt par tādu veidu pārpalikumiem, kuri būtu vidēji visdraudzīgāk izmantojami. Tas nozīmē, ka šiem zaļajiem maksājumiem ir jātiek piemērotiem tādajādi, kas neiekļaut papildus birokrātisko slogu lauksaimniekiem. Tātad. Es vēlos, lai komisija savu ideju vienkāršotu. Piemēram, komisija ir nākus klajā ar ideju, ka ekoloģiski, ekoloģiskiem, ekoloģiskajiem uzsvariem, piemēram, lauksaimniecības kultūra dažādošanai, komisija uzskata, ka vajadzētu to attiecināt tikai uz, lau, uz lauksaimniecībām virs 3 hektāriem. Manuprāt, tas nav adekvāti, jo bieži vien lauksaimniecības saimniecības ir tik ārkārtīgi mazas, ka jau kāda veida lauksaimnieciskā darbība būtu veicināma, bet patiesībā tādajādi viņiem tiks iz, pret viņiem tiks piemērota soda sankcija, jo viņi nevarēs izpildēt not, noteikums. Tātad es uzskatu, ka tam vajadzētu būt 20 hektāri. Tātad eh, šis jautājums ir jāatrisina starp 3 un 20 hektāriem un lauksaimniecības teritorijām no 3 līdz 20 hektāriem, tad mums vajadzētu runāt par divu kultūru segu. Un tas attiecās gan uz ekoloģisko, gan arī uz citiem motīviem. Mums lauksaimniekiem vajadzētu piedāvāt idejas, piemēram, ekoloģiski aizsargājamajās teritorijās, kuras attiecās, kuras atrodās viņu apstrādājamajai teritorijai tuvumā, tātad savu veidu teritorijas, kuras ir saistītas, savu veidu dabas aizsargājamie koridori. Ehm, mēs runājam par lauksaimniecības kultūras simbiozi. Un tādējādi nelielas kultūras, kurām ir varbūt simbioze ar citām kultūrām, un mēs varam runāt par koridoriem, kuri savieno dažādas teritorijas. Es uzskatu, ka no zaļināšanas ikvienam būtu jāiegūst, un uz to es arī virzīšos. Tas varbūt nedaudz e, sasaucās ar komisijas ierosināto bioloģiskās lauksaimniecības atbalstu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu palīdzēt lauksaimniekiem, jo, manuprāt, bioloģiskā lauksaimniecība palīdzība būtu grūtāk īstenojama nekā zaļinošā palīdzība. Jebkurā gadījumā bioloģiskā palīdzība ir adekvāta, bioloģiskās lauksaimniecības palīdzība, un tomēr. Paraudzīsimies arī uz to, ko komisija saka par integrēto lauksaimniecību. Un eh, integrētā lauksaimniecība ir kā sava veida atskaites punkts. Ja mēs raugāmies uz lauksaimniecības teritoriju, kur tiek apstrādāta nepārtraukti, tad mums ir jāraugās arī uz citām ilgtspējīgajām kultūrām, kas ļauj saglabāt adekvātu augsnes kvalitāti. Lai mums eh, būtu noteikts zāles daudzums, kas ir konkrētajā augsnē. Piemēram, ja uz zemes tiek audzēta olīvu koki, tad tur ir jānodrošina arī citu kultūru audzēšana, jo tādējādi zeme netiek noplicināta, jo, protams, ka uz zemes augs arī zāle vai kas cits, kas saglabās augsni. Tātad, kā jau teicu, es vēlētos redzēt vienkāršotākus komisijas priekšlikumus, jo, manuprāt, šobrīd komisijas ideja kaut vai, piemēram, bioloģiski tikai lauksaimniecībai, ir izvilzīta vesela virkni sarežģītu prasību. Un e, noteikti, ka lauksaimnieki daudz laika pavadīs dažādu birokrātisko noteikumu izpildēji un šo noteikumu uzraudzībai. Nākamais par konverģenci. Komisija nākas klajā ar ideju par to, ka vienība uz hektāru ir jāsaglabā, bet šobrīd ir milzīgas atšķirības gan starp dalību valstīm, gan pat starp reģioniem. Tāpēc es uzskatu, ka būtu tikai un vienīgi viedi, ja mēs izveidotu savu veidu tādu kā elastību, elastīgo saiti virs un zem vidējā. Lai nebūtu tā, ka mēs eh, lauksaimniekiem, kuriem ir atšķirīga situācija pat vienas dalību valsts ietvaros, mēs zināmā veidā penalizējam viņus. Nevajadzētu būt tik milzīgām atšķirībām starp dalību valstīm par hektāru maksājumu, nevajadzētu būt tik milzīgām atšķirībām, kādas tās ir šobrīd. Tātad mēs nevēlamies panākt pilnīgu konverģenci, jo tas nebūs iespējams, bet mēs nevēlamies arī panākt tādu jucekli, kāds valda šobrīd. Es nedomāju, ka mums eh, izdosies runāt par tā saucamajiem retroaktīvajiem maksājumiem vai pasākumiem. Un ja mēs raugāmies uz patreizējo definīciju, tātad ko nozīmē aktīvs lauksēmnieks, tad ir vesela virkne kritēriju, tā saucamo plus kritēriju, kuriem ir jāizpildās, un tā saucamo mīnus kritēriju, kuriem ir jāizpildās. Būs tādi lauksaimnieki, kuri nesaņems nekādu palīdzību. Viņi nodarbojas ar lauksaimniecību, un e, viņi nesaņem nekādu palīdzību. Tā tad būs tādas e, lauksaimniecības, kuras, piemēram, aktīvi nenodarbojās ar lauksaimniecību, tad tām nevajadzētu saņemt palīdzību. Nākamais par pārnesumiem. Es esmu par transfēriem, par pārvedumiem, un, manuprāt, komisija šeit ir uz pareizā ceļa. Šeit es komisiju atbalstu. jo komisija apgalvo, ka tām dalību valstīm, kurām ir noteikta situācija pirmajā pilārā un labāka situācija otrajā pilārā, tās var pārnest maksājums no otrā pilāra uz pirmo. Vienlaicīgi es domāju, ka vajadzētu pieļaut tieši tādā pašā veidā arī no pirmā pilāra pārnesumu pārvedumu uz otro. Tātad 10% no pirmā pilāra uz otro, bet vairāk tomēr vajadzētu atvēlēt tām dalību valstīm, kurām ir ārkārtīgi spēcīgs pirmais pilārs un otrais pilārs tikpat kā netiek piemērots. Tātad Kopsavilkumā, piemēram, ja tikai 25% no vispārējiem maksājumiem ir pirmajā pilārā, tad varbūt, ka vajadzētu izveidot īpašu budžetu tikai šiem maksājumiem. Vēl bez tam dalību valstīm, kā jau es teicu, vajadzētu būt iespēja no pirmā pilāra pārnest naudu uz otro. Nākamais pasākuma jauniem lauksaimniekiem uzskatu, ka būtu jābūt obligāti ierakstītiem šādiem pasākumiem. Un runiet arī par pieredzes apmaiņu, jo mēs runājam par tā saucamo lauksaimnieku novecošanos. Un tā tiešām ir problēma. Es uzskatu, ka jaunu lauksaimnieku augsta līmeņa apmācībai vajadzētu būt piemērotai. Bet e, tam būtu jābūt saistītam ar kādu konkrētu reģionu vai ar kādu konkrētu areālu. Un nevis tā, kā komisija teiksim, piedāvā vidējo, teiksim, 50 hektāru Rumānijā, tad 50 hektāru Rumānijas lauksaimnieks varētu, teiksim, saņemt eh, šādu top-upu, bet, piemēram, Čehijā Varbūt, ka tāds top-ups varētu būt līdz pat 90 hektāriem, jo Čehijā šis vidējais lauksaimniecības teritorijas lielums ir 90. Tad, ko es vēlējos pateikt, ka dažādās dalību valstīs vidējā teritorija ir dažāda, un es nezinu, vai vajadzētu izmantot šo te hektāru daudzumu kā atsaucas punktu. Jā, varbūt, ka vajadzētu noteikt kādu hektāru ierobežojumu, kas būtu vienots visiem. Nākamais Ir tādas dalību valsts, kuras apgalvo, ka ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem ar šiem hektāru noteikumiem. Jebkurā gadījumā ir jāatrunā iespēja ierobežotam hektāru līmenim. Pretējā gadījumā lauksaimnieki vienkārši par, pa, pazudīs. Runiet par kapingu. Tas ir bijis daudz pretrunīgs, un tomēr šāda neliela palīdzības samazināšana, to atbalsta vesela virkne e, deputātu. Runa iet par griestiem, komisija ir ierosinājusi konkrētu daudzumu naudas, un varbūt, ka šāda veida samazināšana tai vajadzētu būt saistītāja ar hektāriem un iespējams, ka šajā procesā mums vajadzēs atvēlēt konkrētu naudu no otrā pilāra līdzekļiem, inovācijām un radošumam. Vai mēs vēlamies redzēt pozitīvu diskrimināciju? Iespējams, ka tikai tā mēs varam radīt jaunas darba vietas. Bet mums ir jābūt drošiem, ka darba vietas tiks radītas tur, kur mēs tās vēlamies redzēt radītas. Un tas ir jāņem vērā šajos aprēķinos. Ir tādas dalība valstis, kurās ir ļoti daudz mazu lauku saimniecību, un ir tādas dalība valsts, kur tāda nav tikpat kā nemaz. Tātad eh, mums ir jāizveido sistēma, kas būtu pietiekami godīga visiem, lai mēs varētu palīdzēt un atbalstīt gan mazās lauksaimniecības un tomēr neuzspiest tām dalību valstīm, kurām nav mazu lauksaimniecību, neuzspiest šādām dalību valstīm to veidošanu vai kaut kādā veidā izspiest mazu lauksaimnieku atbalstu. Tas arī varbūt vispārīgos vilcienos būtu viss. Un tomēr vēl pēdējais. Ja dalība valsts nav izmantojuši 30% no pirmā pilāra, kas ir paredzēts zaļināšanai, tad, eh, manuprāt, vajadzētu automātiski šo naudu pārnest uz otro pilāru, jo tas eh, stiprinātu lauku vides pasākums, kas ir paredzēta otrā pilāra ietvaros. Mums ir jārunā par lauku vidi zaļināšanā, un varbūt, ja mēs to noliekam otrā pilāra paspārnē, tas eh, diez vai būs pietiekami adekvāti. Es eh, tiešām nezinu, vai jūs vēlēties redzēt minimālo procentu, kas atbilst šiem minimālajiem pasākumiem, bet eh, jebkurā gadījumā, ja nauda nav izmantota pirmā pilāra ietvaros, tad to vajadzētu pārnest uz otro. Šeit es esmu mēģinājis eh, pamudināt noteikumu skaidrāku izveidošanu. Un es vienmēr esmu iestājies par godīgumu. Protams, ka man nebija iespēja šeit eh, šajās minūtēs runāt par visiem aspektiem, un tomēr ziņojumā es mēģināšu runāt par visiem aspektiem, lai mums izdotos vienoties par to, kādai tad vajadzētu būt parlamenta nostājai sarunās ar padomi un komisiju. Tātad eh, neviens no šiem priekšlikumiem nav nekas radikāls vai revolucionārs, jo, protams, ka ir skaidrs, ka neko revolucionāru komisija neakceptēs, un pie tām neaizmirsīsim, ka KLP reformai nepieciešama arī padomas vienprātība radikāls un revolucionārs priekšlikums neviens neakceptēs, jo tie pamat pamatos ir pret komisiju. Tātad mēs vēlamies uzlabot lauku un lauksaimnieku situāciju Eiropā, un mums tam ir jāizmanto komisijas ietvars. Paldies! Nu, Es atvainojos, ja runāju pārāk ilgi. Grāci, Luis. No, eh, tēma importantīsima. Paldies, paldies, Luis. Tas ir ļoti nozīmīgs temats. Un es domāju, ka mums uzreiz jāsāk diskusijas. Pasvītrošu vēlreiz to, ka ir absolūti nepieciešams uh, referentam un visiem ēnu referentiem ļoti cieši sadarboties, jo, protams, mēs būsim atkarīgi no tā, kāds atbalsts uh, tādā plašākā izpratnē mums būs. Kas nozīmē, ka, nu, pēc iespējas labāk dažādi tā delikāti jautājumi ir jāsaskaņo. Mēs uh, Ierobežosim runāšanas laiku divas, trīs minūtes. Džons Šlājens un pēc tam Džims Nikolsons. Uh, president. Paldies priekšsēdātāji. Es gribētu vispirms pateikties uh, kolēģim uh, Lūjušam Kapulocam Santošam uh, par uh, prezentāciju. Uh, Es piedalīšos darbā kā ēnu referents, palīdzēšu viņam attīstīt dažas idejas. Gribētu pieminēt tikai dažus aspektus pašlaik. Viņš runāja uh, par svarīgām lietām. Tad jāsaka, uh, mūsu kopīgai nostājai uh, vajadzētu būt tādai diezgan piesardzīgi pozitīvai. Es neesmu pret priekšlikumiem. Bet es domāju, ka Mums vajadzētu tomēr pieturēties nedaudz pie komisijas nostājas, nevis pārāk tālu novirzīties no tās un izveidot kaut kādu pavisam savādāku parlamenta nostāju. Kas attiecās uz pārdalījumu un 100% eh, mērķi 90% eh, vietā, ko piedāvā komisija. Nu, es eh, neesmu pret šo priekšlikumu Tas ir ļoti interesants priekšlikums. Tās valstis, kas saņem vislielāko atbalstu, nu, protams, būs atbildīgas par to, lai iekļautu šajā pārdalē. Es gribētu varbūt uh, palūkoties, ko par to teiks Beļģija un Francija. Kas attiecās uz zaļināšanu, tas, protams, ir ļoti svarīgs temats. Ir zināma kritika, ko mēs jau dzirdējām, proti komisijas priekšlikums Tad no vienas puses visus trīs pasākumus uh, saliek kopā, uh, nelūkojoties uz to, ko dalība valsts jau dara. Es domāju, ka mums jāieņem ticama nostāja un tam vajadzīgs uh, izskatīt visus pasākumus, kas ir dalība valstīs attiecībā uz zaļināšanu piekrītu tam, ka nepieciešams šo zaļināšanas maksājumu atdalīt no pamatmaksājuma. To mēs varam atbalstīt. Un mēs tiešām vēlētos, lai būtu arī eh, skaidri izdalīti šie soda maksājumi. Protams, nevajadzētu palielināt birokrātiju. Mēs visi vēlamies vienkāršot procedūras. Tad par uh, vides prioritārajām jomām. Mēs Tagad esam dzirdējuši priekšlikumu, ka katrai lauksaimniecībai, katrai fermai ir nepieciešams daļu zemes atstāt atmatā, un par to var runāt, bet šis jautājums jāpapēta dziļāk. Vēl kaut kas ļoti svarīgs jautājums, kas skar vairākas valstis, ir šī pārēja uz jauno sistēmu no vēsturiskajiem maksājumiem. Bet jūs uh, ziniet noteikti, kāda ir īrijas lauksaimniecības ministra nostāja par šīm maksimālajām minimālajām prasībām, lai lauksaimnieki varētu sasniegt šo izlīdzinājumu. Ideja, protams, ir interesanta, bet mums ir jāpapēta priekšlikums. Domāju, ka mums nevajadzētu šeit noteikt uh, tādu mērķi, panākt, lai visi lauksaimnieki vienā reģionā saņemtu vienu un to pašu maksājumu. Man šeit mums ir tāds priekšlikums 40% pamatmaksājums, 30% par zaļināšanu. At, daudziem uh, lauksaimniekiem tas būs milzīgs samazinājums pirmajā gadā. Varbūt par to vēl rūpīgāk uh, jāpadiskutē, bet mums ir um, jāpaskatās, ko tad īsti lauksaimnieki varēs paciest. Jo pirmajā gadā būs milzīgs samazinājums, un es domāju, tam nevajadzētu būt lielākam par 10%. Jo lauksaimniekiem vienkārši ļoti grūti būs tam pielāgoties. Un kas attiecās uz uh, šo. Uh, uh, uz šīm izmaiņām, tad 2019. gads nav varbūt tas īstais risinājums. Nav tā, ka es nepiekrītu jūsu priekšlikumiem, bet jūs runājat par griestiem, par kaut kādiem ierobežojumiem. Protams, tas ir eh, ļoti interesants arguments, bet es nepiekrītu šādam pasākumam un esmu pārliecināts, ka daudzi šeit būs pret to. Un atkal par zaļināšanu un zaļināšanas maksājumu pārnešanu uz otro pilāru Jā, tiešām, ja līdzekļi nav izmantoti pirmajā pilārā, tad tie ir jāpārnēs un jāizmanto citur. Tad, eh, dažām lietām es varu piekrist, eh, citas vajadzētu papētīt. Es nedomāju, ka parlamentam vajadzētu uh, pilnībā sekot komisijai. Mums ir jāizveido sava nostāja. Paldies, Džim uh, Nikolson. Paldies! Paldies referentam par izvēlēto pieju. Viņš rīkojas ļoti līdzsvaroti, un mēs redzam, ka viņš atsācis tagad aktīvo darbu. Pirmā lieta, ko gribēju pieminēt, tas, kas notiks pēc 2014. gada, eh, tam jānotiek pakāpeniski, eh, nevis jākļūst par tādu lēcienu no klints bezdebenī. Lauksaimniekiem vajadzīgs laiks, lai pielāgotos pārmaiņām, lai sagatavotos šīm lielajām pārmaiņām, kas notiks. Eh, bet eh, tas ir jāizdara eh, savlaicīgi. Ir vajadzīgs laiks lauksaimniekiem sagatavoties šīm milzīgajām pārmaiņām. Par zaļināšanu ziņojumā un arī komisijas priekšlikumā daudz par to ir pateikts ir pateikts, kā paredzēts ar to rīkoties. Te runa ir uh, konkrēti par lauksemniekiem, kas īsteno šo zaļināšanu. Un es uzskatu, ka piedāvātais procents skaitlis pāri 30% ir pārmērīgi liels. Bet uh, ne, kas arī notiktu, nepieciešams vienkāršot procedūras. Un problēma, ko es šeit saskatu, un kas būtu jāvienkāršo priešlikumā, tas, ka komisijas priešlikumā nav nekā vienkārša. Un grūti iedomāties, kā šos pasākumus varētu īstenot, neizveidojot smagnējas birokrātiskās procedūras. Es uzskatu, ka lauksaimnieki arī domās, ka mēs šeit uh, gatavojam tādus uh, slepenos sarakstus, bet šiem sarakstiem uh, jābūt ļoti skaidriem un pieejamiem dalību valstīm. Nepieciešama arī zināma elastības pakāpe, lai šos pasākumus vispār varētu izmantot par ekoloģiskajām uh, prioritārajām zonām. Nu, es domāju, ka vajadzētu no tām atteikties, un ja nē, tad uh, izmantot tikai minimāli. jo um, mums jālūkojas arī, kā uh, šādos pasākumos piedalīsies jau esošās vidas iestādes un arī paši lauksaimnieki. Nevajadzētu pieļaut, lai lauksaimnieki saņemtu dubulto maksājumu par vienu un to pašu zonu. Kas attiecās uz pastāvīgajām um, ganībām, tad um, mums jāsaprot, ko mēs īsti ar to domājam. Es zinu, uh, ka ir uh, zemes platības, kas pēdējos 50 gados netika izmantotas, ir zemes platības, kas netika izmantotas pēdējos 12 mēnešos, un parasti tas ir uh, zāles platības, uh, ganīm platības, tad mums jālūkojas, ko mēs šeit īsti var, vēlamies panākt. Tad par uh, maksājumu griestiem. Es nevaru piekrist šādam risinājumam. Uzskatu, ka it tīpaši jaunajās dalībvalstīs ir pilnīgi skaidrs, cik grūti šo jautājumu atrisināt. Es labi apzinos, kā tas ir, un mana politiskā grupa to labi zina. Diskusijas jau ir bijušas ļoti garas, un es domāju, ka ja vispār par to mēs runāsim, tad vajadzētu to darīt pašās sarunu beigās. Mums būs jāpieņem lēmumi uh, vietējā līmenī vai tuvāk vietējām līmenim, labi pārzinot vietējo specifiku. Es pats esmu mēģinājis uh, atrast kādu, uh, kas atbalstītu uh, priekšlikumus uh, šeit, bet šķiet, ka tie nevienam nepie, nepateik. Es piekrītu tam, ko teica referents. Mums vajadzētu uzrakstīt skaidru sarakstu ar pasākumiem, kas nav atļautas, kas nav atbalsta tiesīgas. Tad, piemēram, protams, mums nevajadzētu atbalstīt golfa laukumus, tas ir skaidrs. Nu, bet nosakot, kas ir aktīvs lauksaimnieks, uh, Eh, jārīkojas tā, lai neizveidotos milzīga birokrātija, jo mēs šeit varam eh, tik tiešām saskarties ar ļoti lielām problēmām. Un, kas attiecas uz otro pilāru, eh, jā, šī nauda netiek pilnībā izmantota arī apvienotajā karalistē. Un, jāsaka, šī nauda nav viegli izmantojama tā ir apvienotās karalistes problēma, protams, bet mums ir skaidrs, ka otrajā pilārā ir vajadzīgs vēl lielāks finansējums, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Noslēgumam vēl kaut kāds aspekts. Tas, manuprāt, ir ļoti interesants. Pagājuši nedēļa revīzijas palāta diezgan kritiski izteicās par reformu pakotni, tā uzskata, ka reformas būs pārāk sarežģītas un pārāk dārgas. Revīzijas palāta uzskata, ka reformas izmaksās par 15% vairāk pārvaldībā nekā ir paredzēts. Es nedomāju, ka kaut kāda valdība Eiropas Savienībā pašlaik var atļauties šos papildu 15% KLP reformu pārvaldībai. Kaut kā jāsaprot, ka tas vienkārši pašlaik nav izdarāms. Mēs nevaram vēl 15% atvēlēt birokrātijai, nevis lauksaimnieku atbalstam. Tas ir ļoti svarīgi. At, nu, ja mēs runājam tagad par 15%, tas ir milzīgs naudas apjoms. Un tas neskar tikai vienu gadu. Un tad valstīm ir jāiziet fiskālā kontrole, un tomēr jālūkojas, kā atrast šo papildu naudu. Es eh, pašlaik neturpināšu, bet katrā gadījumā eh, sadarbošos ar referentu un ceru, ka beigu beigās eh, mums būs vairāki ziņojumi, ne tikai šis ziņojums, un ka mēs varēsim šajā komitejā izstrādāt stingru pozīciju, lai prezentētu parlamenta nostāju padomēji un arī komisijai. Paldies! Paldies! Tagad uh, Megvinēs un pēc tam Kaufman. Paldies! Līdzīgi kolēģiem vēlos pateikties referentam ne tikai par lielisko prezentāciju, bet arī par sanāksmēm, kas jau ir notikušas pēdējās nedēļās. Es zinu, ka laika mums nav daudz, un tā ir viena no mūsu problēmām. Ir tik daudz detaļu un tik maz laika. Tāpēc ļoti ātri priešlikums par pārdalījumiem tas uh, dažiem varbūt būs taisnīgāks, citiem tāds neliksies. Un tāpēc mums jāpanāk pilnīga vienošanās. Es zinu, ka Baltijas valstis nebūs gandarītas pat ar šo priekšlikumu, kaut gan tas nedaudz tā uh, iet vēlamā virzienā. Bet es zinu, ka ir arī problēmas uh, ar budžetu šeit. Tad Jūs pieminējāt arī deleģētos un īstenošanas tiesību aktus. Šī lieta ir jāprecizē. Parlamentam ir jābūt pilnībā pārliecinātam, ka mēs kontrolējam situāciju. Tad pirms mēs šo kontroli zaudēsim. Tad mums pilnībā jāizprot visas priekšlikuma detaļas At par aktīvo lauksemnieku un definīciju. Neviens komisijas priekšlikumam nepiekrīt, bet mums jālūkojas uh, uz tādu kombinēto priekšlikumu mums varētu būt negatīvā sarakste, negatīvais saraksts, un tad kombinācijā ar 28. Uh, pantu mēs varam šeit mei vārdu mainīt pret shell un padarīt noteikumu obligāto. Un tad dalību valstīm uh, būs jādefinē, kas ir aktīvā lauksaimniecība un izslēgt visas nelauksaimniecības aktivitātes. Tas būtu viens no risinājumiem, kas ļautu dalību valstīm rīkoties elastīgāk. Par uh, maksājumu ierobežojumiem. At, mums jāpārbauda skaitļi komisijas priekšlikumā. Ja mēs, piemēram, atskaitām tagad algas, kā tiek ierosināts, tad mums jāpaskatās, kā tad ir, piemēram, ar uh, apakšu uzņēmēju izmaksām, jo uh, ir, uh, piemēram, uh, arī uh, lauksamnieki, kas noalgo darbiniekus, un tas būs tad algas. Es domāju, ka mums jārīkojas ļoti taisnīgi un pareizi jāizno visi šie noteikumi. Tad par elastīgo līdzekļu pārbīdīšanu starp pilāriem. Dažas dalību valstis lemj, protams, kas ir labāks uh, šīm valstīm. Bet parlamentam jārūpējas par to, lai neviens netiktu nostādīts neizdevīgā situācijā. Un vēl uh, dažas uh, sekundes veltīšu zaļināšanai un konverģencei. Par zaļināšanas priekšlikumu. Parlaments izskatīja Desa un Lajona ziņojumu, un tā ir sistēma, ka mēs konstatējam, ka tas nav pilnīga. Te var runāt par lielu birokrātiju, bet šī ir arī viena no sarežģītākajām eh, reformām, kuru līdz šim esam piedzīvojuši. Es saskatu šeit dažas priekšrocības. Mēs varam mainīt esošos pasākumus tā, kā to piedāvā komisija, lai šie pasākumi būtu praktiskāki un īstenojamāki eh, lauksaimnieku līmenī. Bet dalību valstīm vajadzētu šeit uh, piedāvāt papildu iespējas papildu iespējas, kuras dalību valstis varētu piemērot. Piemēram, dažās dalību valstīs vienkārši nevar būt nekādas ekoloģiskās uh, uh, zonas, jo zemes platības ir uh, pašvaldību īpašumā. At var noteikt, piemēram, tikai divus pasākumus katram lauksemniekam. At var runāt arī par jaukto lauksemniecību ar visiem trīs pasākumiem, bet tas nebūtu godīgi. Uh, Tāpēc mums ļoti rūpīgi jāizskata visi varianti, kas tiek piedāvāti tagad sakarā ar zaļināšanu. Un tad mēs uzskatām, ka ja lauksaimnieks nevēlas iekļauties zaļināšanas režīmā, tad viņš vienkārši nesaņem zaļināšanas maksājumu, bet nevajadzētu noteikt kaut kādus sodus attiecībā uz pamatmaksājumu. Bija vēl citi aspekti sakarā ar zaļināšanu, bet tie ir visai detalizēti, tāpēc tagad tos neizteikšu. Tikai vien par konverģenci, kas ir saistīta ar šo zaļināšanu. Daži runāja par šo lēcienu no klints, Tad, ja mēs runājam šeit par 40%, kas ir paredzēts 22. Uh, pantā, tad ir pielāgojums, kas sasniedz 58% dažām valstīm. Tas ir vienkārši neiespējami. At jūs piedāvājāt šo uh, tuvināšanas pasākumu, bet mums jāpalūkojas, kā tas precīzi darbosies. Priekšlikums varētu būt reāls. Tad komisija vēlas būtībā iznīcināt pašreizējo uh, atbalsta tiesīguma sistēmu visās valstīs un sākt visu no jauna. Tas varētu nostrādāt, bet mums ir arī problēmas, piemēram, pašlaik ar vēsturiskajiem maksājumiem. Bet viens no svarīgākajiem aspektiem šeit, kas palielinās izmaksas dalību valstīm, būs tieši tas, ka vajadzēs izveidot pilnīgi jaunu atbalsta sistēmu. Un birokrātijas izmaksas tieši šeit var palielināties. Es domāju, ka konverģence ir tikpat politiski jutīgs jautājums kā zaļināšana, ja vien ne vairāk. Jo, protams, visi uh, aprēķina, cik lielu iespēju tas atstās uz lauksaimniecību. Un tad, piemēram, ja būs vai nu no vidusposma novērtējums, vai nu no ietekmes analīze zaļināšanai un konverģencei, tuvojoties 2019. gadam, tad mēs skaidrāk varēsim izprast sekas. Uh, tagad vien uh, par bioloģisko lauksaimniecību. Mums ir vajadzīgi grozējumi šajā priekšlikumā, līdzīgi tiem, kas tika diskutēti komitejā. Un tad vēl maksājumi jaunajiem lauksaimniekiem. Manuprāt, šim pasākumam jābūt obligātam. Citādāk tam nav jēgas. Bet esmu nobežījusies, uh, ka pašreizējā priekšlikumā tas uh, nav formulēts tā, ka, lai tas darbotos pietiekoši efektīvi. Te būs arī jautājums uh, uh par uh, paudzēm, tāds demografiskais jautājums. Un tad uh, saistītais atbalsts un atbalsta uh, griesti. Nu, Mēs tagad uzklausījām dažus komentārus no referenta, bet varbūt tad mēs varētu vēl parunāt par to, kādi te skaitļi būtu iedomājami. Tad bija daži eh, vēl komentāri par atbalstu mazajām lauksaimniecībām. Domāju, nu, jāņem vērā arī dalībvalstu specifika. Es saprotu priekšsādātāji, ka esmu runājusi ļoti ilgi, un tomēr neesmu izteikusi visus komentārus. Tad, ja vēlāk būs iespēja vēlreiz izteikties, tad darīšu to vēlāk. Paldies! Lora Diso Erberdo. Paldies. Tagad Krēsla Dorfman kungs. Jā, paldies, priekšstādātāji kungs. Nu, es mēģināšu īsi izteikties un būtībā gribu tikai atsaukties uz dažiem punktiem. Tas, ko mūsu referents teica par um, zaļumošanu, man liekas, ka tas ir saprātīgi un solis pareizā virzienā. Es domāju, ka šeit jānosaka tāda apakšējā robeža manuprāt, 20 hektāri ir tāda saprātīga ideja, it īpaši, nu, arī varētu to, ka tie uzņēmumi, kas jau vidas uh, programmā ir iesaistīti, lai tie tos neapgrūtu un vēl papildus zaļumošanas programmas. Un man liekas, ka tas ir tāds saprātīgs risinājums un laba pieeja. Man liekas, ka saprātīgi ir arī un atbilstoši mūsu centieniem. Uh, tādu vidē atbilstošāku lauksaimniecību veidot, ka to naudu, kas nav izmantot, lai tā otrajā pīlārā tiktu uh, pārnesta. Nu, nepiekrītu priekšlikumiem par iekšējo konverģenci. Es domāju, ka ideja par iekšējo konverģenci un uh, par noteiktu procentu likumu, ka tā varētu uh, atšķirties no tādas, ka nu, tā ir tāda saprātīga, bet priekšnoteikums ir tāds, ka šī konverģence ir visā valstī, ne, ne tikai kaut kādos atsevišķos reģionos. Un tas ir attiecināms uz valstīm, kur ir ļoti lielas atšķirības starp um, dažādiem reģioniem, un tad konverģence starp dažādiem reģioniem ir ļoti liela. Nu, es vien atsaucos uz uh, situāciju, uz uh, Itāliju, kur atšķirības starp reģionu, kas ir sliktākajā un labākajā veidā izmantot, ir viens pret desmit, un šī attiecība ir daudz uh, lielāka nekā atšķirība tajās, nu, starp valstīm, kādas vispār ir. Un šai problēmai noteikti jāatrod risinājumu. Es arī nepiekrītu idejai, ka aktīvajā, uh, aktīvais lauksaimnieks tā definīcija ir katrā dalībvalstī, tad mēs saskarsimies ar tām pašām problēmām, kāda ir ar uh, problemātiskām teritorijām, un revizijas palēta saka, nu, ka tā taču nevar būt, ka aptuveni simts kritēriju tiek izmantot, un katra dalība valsts pats, pati par sevi lemj. Es uh, šeit būtu par tādu subsidiāru pieeju, bet uh, pamatnoteikums, kā tam ir jānotiek, tam jātiek ietvertam uh, mūsu risinājumā, nevis jāatstāja dalību valstu ziņām. Tagad mazie lauksaimnieki. Nu, tas, ko piedāvā referents, tam es, uh, to es saprotu, bet, nu, gribētu piedāvāt, lai mēs vēl pārdomātu, lai uh, robežas netiktu viss noteiktas, uh, cik viņi saņem pirmajā pīlārā kā naudu, bet gan uh, mērīt tā, kā 2, 3, 4 hektāru lielas saimniecības un kā tām var palīdzēt. Uh, ne tikai naudas izteiksmē mērīt, jo, uh, nu, ik gadu jau nemaz nezinu, vai vairāk vai mazāk uh, par noteiktu normu saņem. Līdz ar to, uh, ja kritēriju, uh, par kritēriju ņem lielumu, nu, tad tas ir ļoti precīzi. Un pēdējais punkts. Nekas nekad netika teikts par sarežģītām teritorijām, teritorijām, kas atrodas neizdevīgā stāvoklī. Uh, un kāda ir attieksme pret šīm teritorijām pirmajā pīlārā, vai ir jau kādi konkrēti priekšlikumi un vai tie būs jūsu priekšlikumā ietverti. Paldies! Paldies! Tagad Žuzebovē. Jā, nu sākumā. Jā, mēs varējām ar referentu sadarboties un domāju, ka diskusijas bija interesantas kā jau arī šīs pēcpusdienas diskusija. Un atļaujot uh, norādīt, norādīt uz tādu nelielu konverģenci, bet, bet ir jārunā par noteiktiem tematiem, un tos arī pieminēšu. Pirmkārt, konverģence starp valstīm. Jā, tā ir diskusija, kura man jau bija ar referentu, un es domāju, ka noteiktā brīdī vienkārši ir jāfiksē limits ilgumā skatoties uz komisijas plānu, mēs skatāmies 2028. gadu un pat tālāk, es domāju, ka vienā brīdī nu vienkārši ir jānosaka datums, lai mēs virzītos uz kaut ko, kas ir ietvars, nu visām citām tas būs negodīgi. Un es, protams, ka saprotu arī, ka Baltijas valstīs un citās valstīs, kas ir iestājušās ES pēc eh, noteikti laika, risinājums nav apmierinošs. Tagad par aktīviem lauksaimniekiem. Nu, tā ir bijusi mūsu pozīcija, un to, ko teica Magīnes kundze, man liekas, ka tas ir lab, nu, tā saprātīgi, un ka vajadzētu definēt, uh, kas ir lauksaimnieks. Un drīzāk, kas tad nav pieskaitāms pie aktīva lauksaimnieka. Un ja mēs noteikti Eiropas ietvaru, tad, nu, ir um, jāfiksē arī tas, kas uh, nepie, uh, neiekrīt. Uh, Nu, mēs teicām par ienākumiem, nu, 80% ārpus ienākumiem lauksaimniecībā, nu, tad persona nav pieskaitām pie šīs grupas un nevar saņemt palīdzību. Un tādi, piemēram, golfa laukuma atbalsts arī nav, nav, atbal, nav pieļaujams. Nu, jāstrādā pie tiem elementiem, kādi ir. Tagad par progresīvu palīdzības samazināšanu, par tā saukto samazināšanu Es domāju, ka būs cīņa par šo jautājumu, jo ir tāda, kas domā, ka ir pārāk daudz ierobežojumu, un e, es un citi domā, ka nav pietiekami ierobežojumi. Griezti ir pārāk augsti, 100 tūkstoši eiro, es domāju, ka būtu piemērots. Jo, ja mēs vēlamies sadalīt naudu, tad ir nepieciešami, lai šie limiti būtu efektīvi un lai um, būtu noteikts finanšu apjoms. Ir daudz lauksaimnieku, ko šodien skar šie griezti. Uh, un uh, tie nevar uh, vairāk naudas izteikt. Un ja vairāk uh, valstīm un kolektīviem dot naudu, tad ir jāorganizē ar sadalījums iekšēji, lai tas nāk lauksaimniekiem par labu. Es domāju, ka šādā virzienā jāiet. Tagad ir uh, jautājums par klimatu un vidu. To, ko sauc par grīningu, jeb zaļumošanu. Es gribētu, lai tiktu noteikti skaidri. Uh, mērķi, kāda būs lauksaimniecība rīt. Ne tikai runājot par tādu tehnisku jautājumu, bet sakam, ka mēs gribam lauksaimniecības sistēmu, kas būs atbalstām, jo ir klimata pārmaiņas, klimata uzsilšana, augsnes jautājumi un arī tas noved pie Eiropas lauksaimniecības modeļa, mm, izmaiņām, un ne tikai tādi punktveidi iz, palīdzības pasākumi ir jārada, bet gan lauksaimniecības modelis jādefinē, kur mēs gribam atbalstīt, un es domāju, ka šajā izpratnē es esmu par to. Un varbūt, ka nemaz eh, vairākums to neatbalstīs, bet vienalga teiksu, ka ir jābūt progresīvam grīningam 25%, nu līdz 2020. gadam varbūt 50% ir jābūt progresīvai uh, uh, sistēmai nevar uh, tikai runāt par palīdzību, līdz 50% palīdzības grīningam būtu iedomājams. Nu, tas būtu tāds skaidrs vēstījums par to, ka uh, lauksaimniecības sistēma mainās. Un cits punkts saistībā ar to, par to es, mēs arī diskutējām. Diversifikācija, man liekas, nav veiksmīgs uh, temats. Dažādošana. Uh, nu jā, dažādas uh, kultūras un to izmantošanu, nu mēs nesam īsti vēl sasnieguši to līmeni, kādu gribētu. La, uh, proteīnu un to saradošanu, soja un tās ražošanu. Nu, ja to paaugstinās, tad uh, uh PTO varētu vērsties pret mums, un es domāju, ka ir uh, nepieciešama autonomija augu uh, pasaules uh, proteīnu ražošanā. Un um, tas ir iespējams ar kultūra rotācijas sistēmu. Un PTO neko nedrīkst teikt šajā gadījumā, jo mēs būtu paši savā modelī. Tā tad dažādu kultūru rotācija ik pa diviem gadiem vai kaut kā savādāk. Un uh, tas ir, kas atbilstu ietvariem. Pēdējais punkts, arī es negribu pārāk ilgi runāt, nu par maziem lauksaimniekiem. Uh, Es domāju, ka šeit mums jārada arī vīzija. Vai palīdzība šādām mazām lauksaimniecībām ir palīdzība, lai tās mierīgi varētu pazust, vai arī mēs gribam teikt, ka um, lauku videi ir vajadzīgi dažādi lauksaimniecības uzņēmumi un ka mēs gribam radīt uh, tādu tīklu, lai uh, būtu arī saikne ar patērētājiem. Un es domāju, ka šeit varētu būt iespējama koherence ar otro pīlāru, ar teritorijas um, mērķu īstenošanu, lai mēs varētu dot arī instrumentus mazo lauksaimniecības uzņēmumu attīstīšanai. Es domāju, ka šeit definīcijai jābūt uh, kombinētai no vienas puses lielums, nu, lielums nav tikai pieteikams, bet arī darījuma apjoms varbūt, un uh, varbūt arī apjoms darbībai, jo lauksaimniecības ferma, kurai ir divi, divi eh, hektāri šampaņā, tā nav maza. Bet uh, tie, kas audzē, piemēram, Portugālē, Rumānijā, uh, vai kur citur tā var būt uzskatīta par lielu. Nu, tā tad ir jādefinē skaitļi, kādi ir, un uh, jādiskutē tālāk, diskusijas uh, turpinās, un parlamentam jāatgrūž šajās diskusijās, un ne tikai komisija un padomu no vienas puses uh, pieņem lēmumu, jo liekas, ka padomē valstis savukārt ir viena pret otru, un šeit parlamentā ir jānosaka līnija, un es ceru, ka tas mums izdosies, un es gribu katrā gadījumā teikt paldies referentam. Paldies! Sonīčekungs un vēl 12 runātāji kopumā. Ja Paldies, prieksēdētā kungs! Arī es eh, vēlētos pateikties Lujušam par viņa ieguldīto šā ziņojuma sagatavošanā. Es esmu salīdzis visu varbūt pa punktiem, bet patiesībā šās dienas diskutīs parāda to, cik ārkārtīgi daudz mums vēl ir jādara un cik maz ir pareicis laika. Lai lauksaimnieki jaunā daudzgad plāna ietvaros varētu strādāt labāks lauksaimniecības politikas vairogā. Varbūt sāksim ar būtiskākiem jautājumiem. Tie ir pārdalījumi un tiešie maksājumi. Es, protams, iestājos par godīgiem un pēc iespējas vienādākiem maksājumiem visiem lauksaimniekiem Eiropas Savienībā. Komisijas priekšlikums, manuprāt, ir slikts. Un eh, Lujuša priekšlikums dodas pareizajā virzienā. Mums vairāk vajadzētu piedomāt par to, vai ar Lujuša ieteikumiem pietiks. Pēc manām domām mums vajadzētu raudzīties un censties pēc vienādiem maksājumiem, un vismaz Eiropas parlamentā mums vajadzētu iestāties par šādu nostāju - vienādi maksājumi. Vēl bez tam es uzskatu, ka mums vajadzētu iestāties par to un patiesībā pieprasīt, prasīt un iestāties par to, ka mums ir jāmēģina rast eiropeisks risinājums, lai visi standarti un visi nosacījumi, kurus mēs pieņemam, tiktu īstenot visās dalību valstīs lai nebūtu tā, ka tas ietekmē lēmumu pieņemšanu dalību valstī. Pretējā gadījumā mēs nerunājam par kopīgu lauksaimniecības politiku, bet mēs runājam par daudzām lauksaimniecības politikām, katrā dalību valstī atsevišķām. Un tagad par zaļināšanu. Tas arī, visi šie noteikumi attiecās arī uz zaļināšanu. Protams, ka ir jābūt elastīgiem risinājumiem, bet lauksēmnieki jau no mums kaut ko sagaida. Mēs varam pieprasīt 20 hektārus, par to ir jādomā un par to arī domāsim, un tomēr visiem Eiropas Savienības lauksēmniekiem ir jābūt vienādām prasībām, bet, kā jau teicu, Luīšs dodas pareizajā virzienā. Definīcija aktīvs lauksēmnieks, arī tas ir jāņo, jānolem Eiropas Savienības līmenī līmenī par šo definīciju. Ja mēs ļausim dalību valstīm pašām to noteikt, tad var rasties problēmas. Protams, ka mums ir jāizveido savu veidu formulu tā tāda pārdalījuma, cik lielai ir jābūt teritorijai. Nākamais to teritorijas saraksts kuras netiek uzskatītas par lauksaimniecības, šādam sarakstam ir jātiek izveidotam Eiropas līmenī, un ar to arī diskusijas beigas. Arī es uh, iestājos par to, ka ir jābūt naudas pārnešanai no viena pilāra uz otru, un varbūt jautājums, kurš Eiropas komisijas priekšlikumā nav ticis izskatīts tātad, kas notiks ar naudu, kas netiks izmantota zaļināšanai, proti šie 30%, kas ir paredzēts zaļināšanai, kas notiks, ja nauda netiks izmantota. Un vai dalību valsts varēs šo naudu pārnest uz otro pilāru, tāds bija viens priekšlikums. Otrs priekšlikums bija tāds, ka tās lauksaimniecības, kuras vēlas sevi pasludināt par zaļām lauksaimniecībām, tad nevajadzētu šī tiem lauksaimniekiem pieprasīt darīt papildus administratīvo darbu, lai viņi vēl pieprasītu 30% no zaļināšanai atvēlētās naudas, jo tas jau ir loģiski, ja viņi izpild visus zaļas lauksaimniecības prasības, tad viņi par tādiem tiek pasludināti. Un vēl viens ļoti, ļoti svarīgs stūrakmens. Šodien es uzskatu, ka mums vajadzētu paraudzīties uz ikvienām izmaksām. Tātad izmaksas un birokrātijas izmaiņas, kas ir iekļauts Eiropas komisijas priekšlikumā. Ja jebkurš komisijas priekšlikums paredz papildus izmaksas un papildus birokrātisko slogu, ja komisijas priekšlikums padara lauksaimniekiem dzīvi grūtāku, ja lauksaimniekiem ar vien vairāk minūšu un stundu būs jāpavada, lai aizpildītu dažādas formas un lai nodarbotos ar administrāciju, tad mums ir jāsvietro šāds priekšlikums. Jo jebkurā gadījumā lauksaimnieki to nesapratīs, ja mēs papildus viņiem uzliekam birokrātisko slodzu, slogu. Tad mums tas ir jās, jā jāsvītro. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies. Un tagad eh, Kosinģer kundze. Paldies priekšsādātāji un paldies arī no manis referentā par konstruktīvo paveikto darbu. Un par eh, objektīvo darbu, Es šodien tiešām centos saprast portugāliešu valodu, jo vienkāršošana grīningā tā, kā jūs to prezentējāt, nu pretēji tam, ko komisija ir teikusi, to es tā īsti visu nesapratu. Es domāju, ka mums būs ļoti liels problēmas ar šo zaļumošanas priekšlikumu. Īpaši uz administrāciju un kontroli. Es gribētu vēlreiz pasvītrot kolēģi teikto, ja jau revizijas palāta jau tagad nosaka, cik tālu šī lauksaimniecības politika, ja no, nu, parāda mums, kā lauksaimniecības politika sadar, sadārdzināsies, un mēs gribam tomēr pozitīvus efektus, jādomā arī par to, cik tas izmanto mums ļoti intensīvi par to jāpadomā, vai šis aprēķins galu galā būs izdevīgs jo lauksaimniekiem jārēķinās ar to, ka būs mazāk uh, finansējumu viņiem. Un es arī gribētu uzzināt, ko referents plāno, kāda ir priekšlikuma par šo mm, platību izmantošanu. Un gribu norādīt uz to, ka šeit uh, redzu liels problēmas ar kontroli Gluži vienkārši piemērs no Austrijas liekas, ka vienkārši platības un pļavas liekas, ka vienkārši ir kontrolēt, kas tur notiek, bet praksē teorija no prakses ļoti, ļoti atšķiras un problēmas ir ļoti lielas. Katru gadu liels problēmas ir pierādīt, kādam mērķim tiek izmantotas platības, un man liekas, ka jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Un vienlaikus arī piedāvājumu par koridoriem, kas it kā jāveido, es domāju, ka arī tas ir ļoti problemātiski. Par īstenošanu runājot, nu gluži vienkārši arī tādēļ, ka es domāju, ka tāda ekoloģiska lauksaimniecība visā plašībā ir liederīgāk nekā atsevišķas teritorijas uh, citādi izmantot un citā veidā apsaimniekot un tad kontrolēt, kā tas tiek darīts. Tātad es domāju, ka pozitīvais efekts uz lauksaimniecību un uz lauksaimniecības laukumu kopējā teritorijā ir daudz lielāks nekā atsevišķām daļām. Ārkārtīgi interesanti ir referenti pieeja šiem 30% pārnesumiem no uh, pirmā uz otro pīlāra, ja grīnings nav izmantots. Un ļoti interesanti, jo mēs jau rēķinamies ar to, ka līdzekļi netiek apgūti un ka lauksaimnieki neizmanto, ne, nu, nespēs šo grīningu uh, jeb zaļumošanu īstenot, nu, man liekas, ka nu, ļoti skaidri ir jānorāda, ka tie līdzekļi, kas nav, tiek izmantoti uh, zaļināšanai no pirmā pīlāra, tad, tiek, tad tie tiek izmantoti dalību valstīs. Un ja mēs gribam zaļāku lauksaimniecību, un ja daži uzņēmumi to nevar dalību valstīs paveikt, tad nu vismaz otrajā pīlārā viņiem jādod iespēja šādi strādāt, jo visādi citādi mēs galīgi būsim neatbilstoši mūsu mērķim, nesasniegsim mūsu mērķi. Un tagad uh, par drošības jautājumiem. Budžeta jautājumi ir ļoti sarežģīti visās dalībvalstīs. Ļoti daudzas baumas ir, un es domāju, ka mūsu pienākums ir tādu ļoti skaidru pozīciju lauksaimniecības komitejā noformulēt, lai uh, kliedētu tā, to nedrošību un tās bažas, kādas ir. Un te mums nu, visa mūsu atbildība tomēr ir uh, jāizmanto. Paldies. Nākošais runātājs uh, no nu, Polijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka Kaļinovska kungs. Uh, Tātad, jā, mēs šeit runājam par Eiropas komisijas priekšlikumu un pretnostatījumā tam ir realitāte dažādās dalību valstīs un lauksaimniecības teritorijās. Es nedomāju, ka pareizais vārds būtu konfrontācija, un tomēr komisijai ir jāsaprot, ka Protams, jaunajā lauksaimniecības politikai ir zināmi uzdevumi, un tomēr tai, tiem ir jāiet kopā ar realitāti. Pirmais par šo zaļināšanu. Pirmais komentārs par zaļināšanu, ko vēlētos izteikt, ir sekojošs. Tātad, mēs izvirsam jaunas prasības, vienādas visiem lauksaimniekiem Eiropas Savienībā, uzsvarot ekoloģisko aspektu, bet nebūs vienāda nosacījuma visiem lauksaimniekiem, kur izpildīs šos nosacījumus. Tātad komisija ierosina, ka vajadzētu būt 30% tā saucamo dalību valstu aploksņu. Tātad tā vietā, lai komisija izlīdzinātu maksājumus, mēs šīs atšķirības vēl vairāk palielināsim. Labi, runāsim par 30%, tad runāsim par 30% no pirmā pilāra kā tāda, tad tas būs godīgāk. Tas bija pirmais komentārs par zaļināšanu. Otrais. Es atbalstu ideju, ka vajadzētu palielināt eh, limitus eh, tām teritorijām hektāros, kuri tiktu pakļauti diversifikācijai. Es uzskatu, ka tas ir pareizais virziens. Vēl bez tam es uzskatu, ka par zaļām teritorijām vajadzētu uzskatīt, ka tās ir lauksaimniecības teritorijas, tāpēc jau pēc definīcijas uz šīm teritorijām mums būtu jāraugās kā uz bioloģiskām teritorijām, ja vēlaties uz bioloģiskām lauksaimniecības saimniecībām. Ja zaļināšana aizņem būtisku piemēram, kas notiks ar Natura 2000 teritorijām, kas atrodas kādā lauksaimniecības teritorijā. Nākamais 7% eh, bal balstoties uz bioloģiskiem noteikumiem uz izņēmumiem. Eiropā ir ārkārtīgi lielas dažādība, un patiesībā Polijā ir izveidojusies situācija, kurā, piemēram, lauksaimniecības saimniecībā 20 hektāri ir apmēram 20 vai pat 30 dažādas kultūras, mazi, mazi lauciņi. E, un katrā otrā, ja jūs katru otro lauciņu ja jūs katram otrajam lauciņam pie vienosiet kaut kādus noteiktus noteikumus, tad sanāks miljardiem mazu lauciņu visā Eiropas Savienībā, kuri būs jākontrolē. Kā jūs to domājat izdarīt? Kā jau Bavē kungs pieminēja, es uzskatu, mums par to ir jārunā. Tātad, teritorijas, kurās mēs vēlamies audzēt tā saucamos proteīnu smagos kultūras. Tad tas attiecās uz šiem 70% vides prasību, un tas situāciju padarīt reālāku. Detaļās šeit neiedziļināšos, jo tas būs ļoti, ļoti gāri. Tātad mēs pat nerunājam par vides un augsnes uzlabošanas pasākumiem, bet tas ir pareizais virziens, priekšsēdētājs. Ieliz Ielizabete un pēc tam. Un, un, Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies mūsu referentam. Jēglas kundze saka. Nu, es arī gribētu to tā valodziņā labāk saprast. Un lai arī, nu, tādas detaļas labāk saprast. Un, protams, ka tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums. Un tagad par zaļināšanu pirmajā pīlārā. Nu, tas, man liekas, ļoti, ļoti nozīmīgs un arī nodalījums no otrā pīlāra Un uh, arī tas, ka mēs nedrīkstam diskriminēt tos lauksaimniekus, kas nodarbojas ar tradicionālu, ar parasto lauksaimniecību. Un šeit es daudz par maz esmu sapratusi, dažas domas tomēr varu atbalstīt. Un tomēr jautājums par 30% zaļumošanu, bet kas tad ir ar šiem 7% ekoloģiskās uh, platības? Vai tie tiek ieskaitīti klāt? Un vai šajā summā ir 30 plus 7%, un kāda ir situācijas m, mm, teritorijās, a, kuras ir neizdevīgā situācijā, un a, tieši tas, kas tagad tika teikts Natura 2000, viss tas, kas jau eksistē, kā es to varu labi kopā aptvert, lai tas tiktu ievērots, lai uzņēmumi, kas šeit kopumā tiktu ievēroti koridoru, koridoru apvienošanu, bioloģiskā īstenošanu, nu vismaz tā es to sapratu. Tam jābūt tādam noteiktam fokusam. Nu, kaut kādu varbūt īsti ne šodien, tad es gribētu zināt, kā. Un viena vienīga piezīme par pārdalīšanu. Es domāju, un es tagad to ļoti apzināti saku kā vācu deputāti Pēdējā reforma, mēs pret to izturējāmies ļoti nopietni un pilnībā izslēdzām reģionālos maksājumus. Un vēsturiskie tie maksājumi, nu, vairs tādi nav. Un tas, ko es tagad dzirdu, ir tas, ka daudzām dalību valstīm un daudziem lauksaimniekiem noteiktās dalību valstīs ir ārkārtīgi sarežģīti jau komisijas priekšlikumā prasīto īstenot, kā tad mēs vairākumā varētu risināt šo jautājumu. Es domāju, ka tas būs nu, tas sarežģītākais jautājums, vēl lielāks nekā grīnings gal galā. Un ievērojot abus jautājumus, runājot par deleģētajiem aktiem, uh, Un tas ir komisijas priekšlikumā katrā rindkopā, un tādēļ mums vajadzētu ļoti precīzi padomāt, kādi ir mūsu izšķirīgie jautājumi, un kur mēs sakam skaidri - komisija, nē, šeit nākotnē mums jālemj līdzi, bez mums šeit neko nevar izlemt. Un man liekas, ka tas ir tas nozīmīgākais. Nu, referenta kungs, lai jums labi veicas. Paldies! Paldies! Uh, Elizabetai. Jā, protams, Lisabonas jautājums ir ļoti sarežģīts. Tagad uh, Martins Hoislings. Paldies referentam. Viņš ar visām frakcijām ir ļoti aktīvi diskutējis un, iestra, un ir atklāts un vēlas visus grozījumus iestrādāt. Nu, mēs taču nevaram vienkārši 2000 grozījumus iesniegt un tad risināt situāciju. Man liekas, ka nu, par to, kas šodien detalizēti tika teikts. Dažas lietas ir tādas, ar kurām mums jāstrādā. Un es domāju, ka komisijas priekšlikums par pārdalīšanu nav pietiekams, ka mums jādodas ir tālāk. Nu, lai būtu godīgums lielāks kopē lauksaimniecības politikā tās ietvaros, jo dažām dalībvalstīm tas vienkārši nav akceptējams. Bet, lai atgrieztos pie uh, reformas kodola, manuprāt, tas, tas ir tā ir šī zaļumošana. Un šeit man jāsaka, protams, uh, skatoties uz parlamentu kopija, kopumā un arī sabiedrību, mums jābūt ticamiem. Piektdien plenārsēdē mēs pieņēmām Eiropas biodaudzveidības stratēģiju, un viens no pamatpunktiem ir, tā ir zaļumošana kopējā lauksaimniecības politikā. Un mans iespējas ir tāds, ka viss šis jautājums par zaļumošanu. Nu, varbūt, ka tiek uzskatīts par nepārāk nepieciešam, bet tā kā tāda neliela piedeva. Uh, Un man liekas, ka ja mēs ar to tagad sākam tādu bāzes prēmiju maksāt un tad zaļināšanu un nesavietot to kopā un teikt, ka tas ne un kopā, tad mēs um, vieglu dzīvi padarīsim tiem, kas teiks, nē, ne, negribam, nepiedalīsimies, ir pamat maksājums un tad pārējiem jārūpējas par ilgspējīgu lauksaimniecību. Un tas, man liekas, ir ļoti bīstam. Man liekas, ka mums jāsaist šie jautājumi. Un kopējo lauksaimniecību mēs nevaram vienkārši atbrīvot no atbildības un teikt, ka vieni tā var darīt un citi, nu jā, skatīsimies, vai viņi kaut ko papildus grib darīt. Tas tā nefunkcionēs. Un daži šķēršļi, piemēram, 20 hektāri, tad nu galu galā nav tāda īpaša efekta tikai zaļumošanas pasākumiem. Un ko tad mēs sabiedrībā stāstāsim gal galā? mēs teiksim, publiska nauda publiskam pak pakalpojumam, kāds tad ir tas efekts, ko mēs ar zaļumošanu KLP saņemsim. Statistiski tas jau nebūs nemaz redzams un pierādams, tātad zaļumošanā mums dažādos punktos vairāk vēl ir jādiskutē. Un lieku uzsveru uz to, lai komisijas priekšlikums mēs par augu seku skatītu. Nu, nav jau nemaz tāda īsta uh, uh, priekšlikumu par augu seku, bet mums ir jāroda tāda īsta un patiesa. Un tad priekšlikums komisijai jau tā nav pietiekami tālajoši, un līdz uh, ar to es teikšu, ja augu seka ir ietverta maksājumos, un tad vismaz trīs dažādas kultūras jābūt, nevis 75 un 15 procentu apmērā. Uh, Un mūsu skatījumā arī olbaltums stratēģija ir piederīga KLP, nu, bet paraugieties pat laban sojas cenas pieaug, jo mēs esam totālā atkarībā. 80% imports no vienas puses un no otras puses piencens atkal samazinās. Nu, mēs taču nevaram to absolūto atkarību no dažādiem produktiem tā ilgtermiņā akceptēt, un es neakceptēju arī to, ka uh, tiek runāts par to, ka mēs starptautiski to nevaram īstenot. Nu, bet atļaujiet. Olbaltam augu. Taču, un vispār šīs politikas ir domāts, lai īstenot mūsu mērķus. Jautājums, kas ir aktīvs lauksaimnieks? Nu, šeit, es domāju, referents ir pareizā virzienā strādājis. Komisijas priekšlikums ir absolūti birokrātisks un drīzāk būs nepareizs negatīvo sarakstu sastādīt, tas ir drīzāk um, no, nu, no pareizs. Mums jānosaka, ko gribam un ko negribam, un jābūt drosmīgi, jo dažiem vienkārši nepienākas maksājumi no kopējiem fondiem. Tagad par uh, īsināšanu. Piekrīt Buvēkungam. Es domāju, ka tagad modelis nav veiksmīgs Vācijas ministrija saka, ka 80 uh, uzņēmums tikai šī nu, līdzekļu neieskaitīšana skar. Nu tad vai nu mēs ne simt procentu uh, izmantojam šos, šos maksājumus, varbūt varētu dot uh, tikai pusi naudas darba spēku finansēšanai, bet nu, šeit ir problēmas komisija arī paskaidrot, kas tad notiek. Uh, 80% maksājumu iet 20% uzņēmumiem, un tas ir jautājums, vai mēs akceptēsim šādu sadalījumu, jeb nē, arī politiski, un par to ir jādiskutē, jādiskutē arī ar sabiedrību, arī ar šiem jautājumiem jāstrādā. Un man liekas, ka mums vajag, un tā ir tāda pamatdiskusija. Nevajadzētu vienkārši no parlamenta puses, nu, it kā tik daudz kompromisus iekļaut diskusijās ar padomu, ka gal galā nekāda rezultāta nav mums parlamentā, ļoti skaidri jāpasaka, ka mums ir nepieciešama lauksaimniecības reforma, ka mēs to gribam kopā īstenot un ka esam arī atbildīgi nodokļu maksātājiem un daudz vairākam, lielākam efektam ir jābūt nekā pēdējai lauksaimniecības reformai. Un tas ir skaidri jāpasaka, tādēļ iedrošinu referentu, konsekventu, noteikt savu pozīciju un iespējams arī konfrontācija padomē ir sagaidām. Uh, jo jābūt ir skaidriem, mēs esam lauksaimniecības uh, politikā, esam ļoti liela daļa, nosakam virzienu un pārāk daudz kompromisus mums nevajadzētu jau sākumā ietvert, mums jābūt izturīgiem parlamentā un arī publiski mēs to varam ļoti labi pārstāvēt un varam pārstāvēt savu pozīciju ļoti nozīmīgi un skaidri. Paldies! Paldies tagad Kalnietis kundze. Es atvainojos, nē. Reimers kundze. Lauk, tā tad mums ir problēma ar ekonomikas krīzi, ar tās atjaunošanos. Ir valdības krīzes, budžeta diskusijas, un domājam, ka ir tāds liels potenciāls tam, ko mēs varēsim pēc tam vēl saga, sadalīt. Bet ja šis spiediens kopumā nemazināsies, tad tas pieaugs uz lauksaimniecības budžetu, ļoti būtiski pieaugs. Un tad ir jāpadomā, cik sarežģīts ir šis jautājums un kā naudu sadalīt un kā visām vēlmēm atbilst. Un tas taču taktiski nemaz nebūs iespējams. Es taču redzu, kā jūs mēģināt atrast kompromisu starp visām iespējamām līnijām, un es tā īsti nezinu, vai mēs zinām, ko mēs darām. Es redzu, ka mēs aizvien vairāk to mūsu sākotnējo mērķi, kā patstāvīgs cilvēks uzņēmējus redzēt, kas paši pieņem lēmumus, ka mēs no tā aizvien tālāk attālamies. Atkarībā no tā, kāda ir politiskā ievirze, kurā komitejā vai padomē vai arī parlamentā mēs aizvien vairāk tādus ideoloģiskus mērķus izmantojam un nosakam, kā lauksaimniekiem jāstrādā un uh, pēc iespējas arī, kas viņiem ir jāsēj. Mēs taču atkal sākam ar grīningu noteikt, kas viņiem ir uh, jāsēj. Mēs neļaujam viņam pieņemt uh, brīvu lēmumu un no tā es gribu brīdināt. Mēs attālamies no tā, kur gribam nonākt. Mēs gribam lauksaimniekus redzēt kā uzņēmējus un viņus patstāvīgus. Un atkal mēs sākam iejaukties šajā tirgu. Mērķim taču būtu jābūt ilgtermiņā atrauties uh, no šiem. Uh, tiešiem maksājumiem, lai lauksaimnieks būtu patstāvīgs. Taču šobrīd es to tā neredzu. Ja mēs tā turpināsim, nu un vēl vairāk tā darīsim, tad sasniegsim kaut ko tādu, ko nemaz nesam uh, Uh, ierēķinājuši šo mm, ruktumu un vilšanos lauksaimniecībā, un kaut kādā brīdī lauksaimnieks vairs nebūs, uh, negribēs š, visu šo administrāciju veikt, lai pieprasītu naudu, un arī pilsonis vairs nebūs uh, gatavs uh, līdzdarboties, jo birokrātijas pieaugums būs milzīgs grīnīgam, un papildus Eiropas uh, naudas izmantošanai būs uh, nacionālā pārvalde nepieciešama. Un radi, radīsies tāds, nu, tāds Eiropas eh, rūgtums, nu, skepse. Un man liekas, ka pirmajā pīlārā grīnīgs nemaz nav nepieciešams, jo šeit ir milzīgs aptvēr, nu, patēriņš. To vajadzēja otrajā pīlārā ar vides programmām sa, savietot, ar finansējumu, un šeit vides labā mēs būtu daudz vairāk ko sasnieguši. Nu, labi, problēma ir tāda, ka jāstrādā ar to, kas ir, ar to dilēmu, kāda ir, un jo ilgāk mēs ar to strādāsim, jo sarežģītāk viss kļūs. Un mēs aizvien vairāk arī datu aizsardzībā, personīgos datos iejaucamies, aizvien vairāk viņam ir jāpaziņo ienākumi, un tad nākošais un vēl kaut kas. Vai mēs ar citiem pilsoņiem Eiropas Savienībā tieši tāpat? apējamies tieši tāpat pret viņiem izturamies. Es domāju, ka šis, šī vilšanās būs tik liela, ka lauksaimnieki no sistēmas izstāsies, un vai tad būsim sasnieguši to, ko mēs politiski gribam sasniegt Eiropai? Nu, ar to es šaubos, ka tas tā būs. Paldies, Brita. Tagad Kalnietis kundze. Des, eh, Jārs un eh, vairāk citu runātāji. Un pēc tam vēl arī uzklausīsim citus un uh, par um, reģioniem pēc tam vēl runāsim. Un pārējos jautājumus nākošā sēdē. Es vispirms vēlos pateikties ziņotājam Kapolas Santos kungam par viņu apņēmību uzlabot Eiropas komisijas priekšlikumu uh, par uh, uh kap uh, reformu. Uh, Otrakārt, es gribu piekrist visiem tiem, kas eh, ļoti pareizi apzinās, ka visgrūtāk sasniegt kaut kādu vienprātību būs tieši jautājumā par tiešmaksājumu pārdalu. Tāpēc, ka tie tās valstis, kuras saņem ievērojami vairāk eh, par pārējām valstīm, eh, protams, nav gatavas politiski atteikties no tā, jo tas ir ļoti grūts politisks lēmums. Un tajā pašā laikā es gribētu uzsvērt, ka e, šī um, nelīdzsvarotā tiešo maksājumu sistēma, kas, kas vēsturiski ir izveidojusies Eiropas Savienībā, viņa ir radījusi arī nevienlīdzīgu konkurenci. Un, lai nevienam nebūtu iespējas, ka Baltijas valsts sev prasa kaut ko um, īpašu, es gribu uzsvērt, ka Baltijas valstu zemnieki būtu gatavi atteikties no tiešmaksājumiem vispār. Bet tad no tiešmaksājumiem ir jāatsakās vispār Eiropā. Tā kā tas nav iespējams, tad mums visiem kopā ir jāstrādā tajā virzienā, lai mēs novērstu šīs nenormālības un lai Eiropas kopējā lauksainiecības politika vispār kļūt konkurētspējīgāk pasaulē. Um, vēl es vēlos uzsvērt to, ka Baltijas valstīs mēs saņemam mazākos maksājumus, bet tajā pašā laikā mums ir jāizpilda visas tās pašas prasības, eh, ko izpilda viss cits Eiropas Savienības dalību valsts, arī tās, kas saņem sešas un eh, četras reizes vairāk. Un vēl Tiešmaksājuma cena ļoti lielā mērā ir saistīta arī ar zemes cenu, un to jums pateiks arī citu pēdējās paplašināšanās um, uh, uh, uh, valstis, ka šobrīd Uh, mūsu um, uh, zemi izpērk uh, daudz zemnieki no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras savās valstīs vairs nevar atļauties nopirkt zemi, kamēr tādās valstīs kā Latvija, Igaunija, Lietuva, Bulgārija, Rumānija zemi vēl ar vienu var nopirkt par smieklīgu zemu cenu. Un arī tas nav taisnīgi attiecībā pret um, um, mūsu uh, um, valstīm. Uh, un novēgumā es gribu uzsvērt, ka uh, Baltijas uh, Eh, valstu zemniekiem ir svarīgi visi tie paši jautājumi, kurus mēs šeit apspriežam kopējās lauksainiecības politikas sakarā, kā jauno papildus atbalsts jaunajiem zemniekiem, jo eh, mūsu valstīs dzīvo viens no vecākajām um, iedzīvotāju uh, grupām Eiropā. Uh, tālāk zaļināšanas pasākumi. Um, Baltijas valsts ir ļoti zaļas. Mums liekas absurds 7% 50% no derīgās zemes atlikt um, um, uh, saudzēšanai. Uh, un tāpat arī um, aktīvā uh, lauksaimnieka uh, definīcija uh, mums ir ļoti svarīga, jo tā uh, sabiedrībā valda liels sašutums par tā saucamajiem dīvana zemniekiem, kas saņem vienotos platību maksājumus, bet ar lauksēmniecisko ražošanu nenodarbojās. Katrā ziņā mēs esam gatavi strādāt kompromisa virzienā, jo mēs labi apzināmies to, ka um, lauksaimniecībā mums šis kompromiss ir jāsasniedz, lai mēs visi kopā iegūtu. Nevis visi kopā būtu zaudētāji tad, kad sāksies šīs nežēlīgās sarunas par Eiropas Savienības kopējo budžetu. Paldies! Bardzo dziękuję. Prosiłbym, abyśmy jednak... Liels paldies! Es lūdzu visus ievērot laika ierobežojumus, eh, kas tiek norādīti uz ekrāniem. Man, diemžēl, par to jāatgādina, jo mūsu priekšsēdētais diezgan eh, dāsns bija ar laiku. Eh, Garsies kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu vispirms pateikties komitejai par to, ka mums tagad ir augsta līmeņa grupa par um, uh, vinkopības jautājumiem. Uh, paldies arī par to, ka mēs runāsim par cukurkvotu nākotni KLP. Tas ir nepieciešams. Mums, piemēram, jāaizsargā vīnkopji un arī cilvēki, kas vēlas audzēt cukuru un konkurence tikai pieauga pēdējos gados. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka tiešie maksājumi ir saistīti arī ar īpašiem vietējiem apstākļiem. Uh, kad mēs runājam par lauku reģionu attīstību, uh, tad jāpaskatās arī uz vietējo specifiku un problēmām atsevišķos reģionos. Uh, tad par zaļināšanu. procents skaidrs, kas ir saistīts uh, ar zaļināšanu, šī 30%, tas ir milzum daudz, un būtībā tā ir diktatūra, diktatūra visai lauksaimniecības nozarei, jo uh, šie pasākumi ir obligāti. Piemēram, kad mēs runājam par lopkopību, tā ir bijusi ļoti svarīga visai Eiropas Savienībai, bet tagad šie noteikumi uh, būs ļoti smagi. Tad uh, Vēl kaut kas, kad mēs runājam, piemēram, par olivu koku audzēšanu. Spānijai ir īpaša situācija. Jūs nevarat e, Spānijai piemērot šādus pašus e, zaļināšanas pasākumus kā Eiropas ziemeļiem. Protams, e, referenta priekšlikumi ir interesanti. Tos darētu papētīt, bet, piemēram, kas tad ir aktīvais lauksemnieks? Tas, kas Uh, ražo lauksaimniecības produkciju, uh, bet uh, nav taču nepieciešams, lai viņš nodarbotos tikai ar lauksaimniecības darbu. Ne tikai tas, kas tikai vien ar lauksaimniecību nodarbojas, var būt aktīvais lauksaimnieks. Piemēram, ja kādam ir maza lauksaimniecība un viņš dara vēl kaut ko papildus, tad arī viņš taču ir aktīvais lauksaimnieks Tā kā, ja mēs sasaistām šo jautājumu tikai un vienīgi ar uh, platību, ar to nepietiktu. Jāskatās tiešām uz ražošanu. Mm. Tad jūs runājāt uh, par ekoloģiskajām zonām, bet tad, piemēram, olīvu audzēšana uh, vai arī rīsa audzēšana, tas ir īpašas lauksaimniecības aktivitātes, un tur ir visai uh, specifiskas atšķirības. Audzēt rīsu un audzēt olivkokus nav nemaz tas pats. Vai, piemēram, audzēt lopus. Arī eh, šai darbībai ir ļoti īpaša specifika. Ir tādi reģioni, kur jūs nemaz nevarat audzēt lopus kaušanai. Citur tas ir iespējams. Mums, protams, jāņem vērā reģionu specifika un tomēr vajadzīga taisnīga attieksme pret visiem. Nedrīkst nevienu diskriminēt. Paldies! Paldies! Es domāju, ka referents ņems vērā jūsu uh, komentārus. Paldies, uh, priekšsādātāji! Eh, paldies arī referentam, kas uzņemās ļoti sarežģītu uzdevumu. Mēs, protams, viņu atbalstīsim, cik vien spēsim. Eh, palīdzēsim viņam pabeigt šo svarīgo darbu. Es uzrakstīju jau tagad četrus svarīgākos komentārus. Pirmais par tiešajiem maksājumiem. Es pilnībā piekrītu, ka mums šeit jārīkojas ātrāk nekā piedāvā komisija, bet uh, dažas lietas jāievēro. Pirmkārt, jāņem vērā atšķirības dalību valstīs. To nedrīkst piemirst, citādāk var visu modeli uzreiz norakstīt. At, ja lauksaimnieks nesaņem nekādus uh, tiešos maksājumus, tad var nemaz neuzsākt šos zaļināšanas darbus. Un, protams, arī vienas valsts iekšienē var būt milzīgas atšķirības, pat lielākas nekā starp valstīm, tāpēc arī šīs iekšējas izlīdzinājums ir ļoti svarīgs. Vācijā mēs jau ļoti daudz ko darījām, kā teica Jeglis kundze, un tad uh, mums vajadzētu arī izpētīt uh, visu padarīto un visas šīs atšķirības. Otra problēma ar tiešiem maksājumiem uh, ir tas, uh, par ko runāja Baltijas valstis. Uh, liela daļa platību nav reģistrēta, jo iestājoties um, Eiropas Savienībā, tur bija vēl padomju kolhozi. Tāpēc mums nevajadzētu šeit runāt par tiešo maksājumu apjomu, bet par uh, platībām, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu. Un tad uh, jāņem vērā, ka šīs uh, Krievijas, nu, ja var tā teikt, okupācijas laiks negatīvi ietekmē joprojām arī pašlaik uh, lauksaimniecības maksājumus. Tad uh, vēl kaut kāds svarīgs aspekts - birokrātijas mazināšana. Šeit ir daudzi priekšlikumi, trīs ir īpaši svarīgi. Pirmais ir šīs uh, uh, aktīvais lauksaimnieks definīcija, kas mums būtībā jau ir. Un uh, Es nedomāju, ka tā būtu tagad jāprecizē, jo katrs precizējums izraisīs milzīgu bi birokrātijas pieaugumu, ko mēs nevēlamies neviens. Tad mēs tik un tā nesaņemsim to, ko vēlamies. Un tāpēc, es domāju, tad, piemēram, ja Anglijas karaliene atradīs labu nodokļu konsultantu, tad viņš varēs pierādīt, ka viņa ir aktīva lauksemniece, jo viņa gūst ienākumus no lauksemniecības. Tas taču eh, neko mums labu nedos. Tad, un tad par zaļināšanu. Vairāk kārt tika izteikts priekšlikums. Pirmā laikam bija Jēglis kundze. Eh, tad bija priekšlikums par šo sasaisti. Uh, Tie lauksaimnieki, kas otrajā pilārā jau piedalās vides programmās, tie būtu jāatbrīvo no zaļināšanas uh, saistībām. Jūs ziniet, ka uh, Jēglis kundze un es parasti neesam vienisprātis, bet ja nu vien mēs iestājamies par vienu un to pašu, tad laikam priešlikums tiešām ir labs. Un tad uh, tālāk par maksājumu mazināšanu un maksājumu griestiem. Jūs zināt, ko es domāju, esmu pret. Jā, jā, te gan mums nav uh, vienādas domas. Es uh, nesaskatu šeit nekādus saturiskos argumentus par labu šim priekšlikumam, un es domāju, ka mums nevajadzētu šeit pārspīlēt. Mēs uh, zinām, ka var būt, ka lauksaimniecības apvienojas, tā teikt, lauksaimniecības ģimenei, Un tad ir iespējami tādi griesti, kā piedāvāja kolēģis Bovē. Es, es viņu ļoti. Um, un un hoisling, uh, um, hoislings. Tad mēs runājam te par lauksaimniecības rūpniecības, ir rūpniecības uh, sektors. Un es domāju, ka mums. Uh, uh, uh, rīkoties tā, lai atteiktos beigu beigās no visiem šiem mazināšanas priekšlikumiem. Tad uh, tālāk mums uh, jālūkojas, kā tad mēs rīkosimies ar tirgus organizāciju. Te vajadzētu varbūt kādu uzklausīšanu organizēt, jo, piemēram, mums ir tabakas tirgus, cukura tirgus. Un, un tad mums ir arī um, kokvilnas tirgus organizācija. Bet Parasti šīs tirgus organizācijas sistēmas ir it kā pretrunā ar sistēmu, bet ir labi iemesli tam, ka e, šie regulējumi joprojām ir spēkā. Noslēgumā vēlreiz novēlu veiksmi referentam, un mēs viņu atbalstīsim, lai ziņojums tiešām būtu veiksmīgs un saņemtu lielu atbalstu plenārsēdē. Paldies! Tagad Un tagad Dantēna kungs, un pēc tam Daskungs. Deskungs. Jā, paldies, paldies uh, Kapalde Santos kungam arī par tām sarunām, kādas uh, mums kopā ir bijušas. Un vienu es gribu apvienojot visu. Mm, konstatēt. Būs vēl ļoti daudz diskusiju par detaļām, un tas ir nepieciešams. Kapolas Santos priekšlikums ir liels solis pareizā virzienā, tas ir labāks nekā komisijas priekšlikums, un tas jau labāk arī izskatās, un mēs to vēl uzlabosim, par to esmu pārliecināts. Pāris punkti, ko gribu atbalstīt. Man liekas, ka tas arī ir pareizi, ir skaidrs nodalījums starp bāzes maksājumu un zaļiem maksājumiem. Tā ir laba pieeja, mēs varam par to diskutēt. Tāpat arī trīs hektāru uh, uzņēmumu lielums, to paaugstināt līdz 20 hektāriem, tas arī ir pareizi laba pieeja. Tas, par ko vēl ir jādiskutē, ir šie zaļumošanas pasākumi. Pieeja ir ļoti atšķirīga, to mēs redzējām. Un arī situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Man ir žēl, īpaši komisijas priekšlikumā, diemžēl, nu tas novadīs pie lielākas birokrātijas. Un nu, mēs vienkārši nevaram atļauties vēl lielāku birokrātijas apjomu. Gala galā mēs redzam, ka visdrīzāk ka situācija būs tāda, ka lauksaimniecības eh, situācijā 20% mazāk naudas un 20% vairāk birokrātijas, to lauksaimnieki neatbalstīs. Un gal galā lēmumu varēs pieņemt tikai tad, kad mēs zināsim, cik daudz naudas ir un kā, ko mēs varam sagaidīt vēl no mūsu lauksaimniekiem. Manā paša vidū ir tā, ka cenas eksplodē. Uh, nomas cena praktiski dubultojas salīdzinot ar situāciju pirms 3-4 gadiem, un lauksaimnieki saka, ja 7% teritorijas ir uh, jāatstāja citiem mērķiem, tas būtu katastrofāli. Un eh, pirms um, divām nedēļām viens jauns lauksaimnieks, kura, kurš apsaimnieko 100 hektārus, viņš apreitināja sekojošo. 80 viņš eh, hektārs īrē, 20 viņam ir pašam, ja, 10, ja 7% ir no ražošanas jāizslēdz, tad 7000 eiro noma viņam jāmaksā, lai arī viņš tos vairs nevar apsaimnok. Un ja 7% jāizņem no uh, apsaimniekošanas, tad arī nomas cenas par 100 līdz 200 eiro pieaugs. Tas nozīmē, ka 8000 eiro vairāk šim lauksaimniekam jāmaksā. Viņa izmaksas palielināsies par 15 tūkstošiem. Un ja um, tiešām maksājumi ir 3000, tad 7000 viņš saņems. Un viņš saka, Galu galā es eh, saņemot naudu vēl 5000 maksāju pa virsu. Nu tā tas nevar būt nākotnē lauksaimniecībā. Arī uh, Herants kundze runāja par to, ka zaļumošanas pasākumi no Somijas līdz Sicīlijai, no Portugāles līdz Bulgārijai nav vieni un tie paši. Eiropa ir ļoti atšķirīga un dalība valsts ir ļoti atšķirīgas. Un jautājums ir, kādēļ mēs vienkārši nevaram ierakstīt. 20% no lauksaimniecības naudas saņem katra dalība valsts. Uh, un tai jāizmanto to vidas saprātīgiem vidas uh, lauksaimniecības uh, risinājumiem, kas ir piemēroti. Un tad nu vairāk nebūtu par to jādiskutē. Un pēdējais punkts. Tas ir jautājums par aktīvo lauksaimnieku. Nu, dažkārt arī ar humoru sajūtu tomēr jāoperē. Nu, varbūt, ka būtu liederīgi, ja komisija mums varētu izteikt priekšlikumu, kas ir aktīvs ierēdnis. Nu, varbūt, ka tad, uh, izējot no šāda uh, jēdziena, mēs varētu pieņemt lēmu par to, kas ir uh, aktīvs lauksaimnieks. Nu, tad mēs varbūt varētu pavirzīties uz priekšu. Nu, lūdzu komisijas pārstāvis padomāt par šādu novērtējumu, lai mēs tā vieglāk varētu risināt jautājumus. Un pēdējā piezīme - sadalījums starp dalību valstīm un dalību valstīs pašās tam jābūt taisnīgākam, mums jārod cits priekšlikums. Tas, ko komisija piedāvāja, nav, tas nav labs. Dārgais Luis, lai tev veicas, mēs tiešām mēģināsim tev palīdzēt, lai rastu labu risinājumu mūsu lauksaimniekiem galu galā. Paldies! Thank you. Merci. Je voudrais à mon tour remercier. Tātad. Eh, Dantēna kungs, paldies, paldies referenta kungam, paldies par priekšlikumiem. Man liekas, ka sākums ir labs, bet nu, tas veikts, kā mēs eh, diskutējam par dažiem jautājumiem, man liekas, eh, ka tas ir nu, tāds nesalaksāms un nesaprotams lauksaimniekiem. Priekšlikumu, kurus uh, izteica uh, Alberts Dess, Tas jaunais lauksaimnieks saņem atbalsta maksājums par septiņiem hektāriem, kuri viņam jāizmanto bioloģiskai daudzveidībai, un visām citādi viņš tiek sodīts. Un viņš nu, arī zaudē interesi vispār iesaistīties. Es domāju, ka referents ir piedāvājis zināmu dažādošanu un skaidrību šajās diskusijās. Es arī atbalstu to uh, ideju, ka proteīna uh, kultūras, kas nav biodaudzveidībā, piemēram, lucerna. Tā ir ļoti uh, izteikti laba kultūra, lai uzlabotu augsnes kvalitāti, lai cīnītos pret nitrātu klātbūtni, un tai nav pārāk daudz uh, darba patēriņa nepieciešams. Un viss tas, kas ir teikts, tas noved pie tā, ka no vienas puses ir vajadzīga uzticība no lauksaimniekiem, un arī uh, uh, piemērošanās. Nu, kas tad ir šis uzticības jautājums? Man liekas, ka var um, no dažādiem aizliegumiem atbrīvoties. Jo ir bijis tāds precedenta jautājums par uh, ūdens ietvaru direktīvu. Tā nosaka mērķus, bet nenosaka līdzekļus. Un es domāju, ka lauksaimniekiem, un esmu pārliecināts par to, lauksaimnieki ir ļoti inteliģenti cilvēki. Un ja viņiem saka, kāds rezultāts ir jāsasniedz, tad viņi paši var noteikt, kādā veidā viņi var būt radoši un uh, ar zināmu lepnumu sasniegt rezultātus. Tā kā es domāju, ka mūsu grozījums iesniedzot, mēs varam piedāvāt šādu jaunu risinājumu. Tāpat arī jautājums mūsu kolēģu ve, diskusijām par vecumu un, un atjaunošanos, tas ir ļoti būtisks jautājums par jārunā par uh, kapacitāti, par iedzīvotāju pieaugumu Eiropā un jā, uh, diskutē, vai būs pietiekami daudz pārtiks produktu saražots, bet ja desmit gados nebūtu pietiekami daudz lauksaimnieku, tad viss, ko mēs būsim darījuši, nebūs, nu, nekam derīgs. Es domāju, ka jauno lauksaimnieku. Uh, jautājums ir viens no centrālajiem. Un nedaudz jārosina arī valsts, lai tās darītu ko uh, labā, bet tas nav attiecams uz visām dalību valstīm, jo ir tādas dalību valsts, kurās ir ļoti daudz nelielu uh, lauksainiecības uzņēmumu, un tajos bieži vien šis spaudžu jautājums nav um, tik ļoti izteikts, bet ja skatāmies vidējo vecumu un um, platību, ir tāds bīstams um, tendences. Protams, ka lauksaimniekam vienmēr ir labi nu, paskatīties, ko kaimiņš dara nedaudz. Un mans karjeras uh, sākumā tikos ar uh, lauksaimniekiem, un viņi teica, ka izolēts lauksaimnieks ir apdraudēts lauksaimnieks. Un mums jārunā par šo paudžu jautājumu, tas tiešām ir ļoti nozīmīgs. Un tagad nākošais par aktīvo lauksaimnieku. Es pie atbalstu referentu nostājai. Es domāju, ka jāfiksē ietvers Eiropā. Uh, un tad katras valsts uh, tiesības ir nu, noteikti precīzāk kaut ko tādu. Un vēl divi punkti, kas vēl nav, tik, nav uh, pieminēti, tas ir par kondicionalitāti. Es domāju, ka, nu, jāpieno spēki. Jo tas veids, kā dažādās valstīs mēs risinam jautājums ir tāds, ka konkurence ir ļoti augsta un dažkārt ir arī nelojāla situācija attiecībā uz vienoto tirgu. Mums ir jānosaka, ko no mums sagaida. Un vēl viens jautājums par teritorijām, par platībām, palīdzība hektāram visiem lauksaimniekiem. Mēs jau pāris reizes esam par to runājuši. Uh, Eh, Hofman ziņojuma kontekstā man liekas, ka mums jāprecizē, ko mēs eh, īsti daram. Palīdzība mērot par hektāru, man liekas, tā ir kļūda, jo uh, tikai uz hektāriem rēķinot, tas, tas nav pietiekami. Mums ir jāraukās ar kādu intensitāti tiek strādāts, un es uh, domāju, ka ir jāsa, uh, jāsaglabo uh, mūsu līdzinājie risinājumi. Paldies. Un tagad uh, vārds nākamajam runātājam. Un uh, nākamais runātājs Sarvamā kungs saka, es vēlētos pateikties uh, Kapolas Santas kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Patiesībā viņš apmeklēja Somiju, ka tur nekas neaug februārī, un tomēr viņa apmeklējums bija ļoti auglīgs. Tātad, tagad eh, es iziešu cauri visiem tiem jautājumiem, kā tādā kārtībā, kā to pieminēja Kapulis Santas kungs. Protams, ka neviens nekad nebūs pilnībā apmierināts, īpaši runājot par konverģences kritērijiem, bet varbūt vairāk tagad par zaļināšanu. Pāris momenti, kurus vēlētos vēl pievienot jau šeit izskanējušajiem komentāriem diskusijās. 30% jautājums. Es piekrītu Kestingers kundzei, kur apgalvoja, ka tas būtu pārāk vienkārši, ja mēs ieviestu šādu sistēmu. Būtu pārāk vienkārši, ja mēs cilvēkiem sniegtu nepareizu vai pretrunīgu ziņu, proti, ka mūsu centieni ir pamudināt zemniekus darīt vairāk pirmā pilāra ietvaros. Bet eh, līdz šim to mēs neesam darījuši. Pretējā gadījumā to jau Jēglas kundze teica, un Jāra kungs arī var balstīties uz manu atbalstu, proti runājot par otro pilāru un to, kas tajā tur jau ir padarīts. Ir ārkārtīgi daudz dalību valsts, kurās ļoti daudz kas ir panākts, un tas noteikti ir jāņem vērā mūsu turpmākajās diskusijās un jāpiemēro veselais saprāts, tā varētu teikt. Man ļoti patika dzirdēt šeit, un mani priecēja tas, ka 3 hektāri šobrīd tiek palielināti līdz 20, katrā ziņā es būtu pārlaimīgs, ja tas būtu kaut 15. Jo ir tādas teritorijas Eiropā, kur vienkārši tam nebūs nekādas jēgas, piemēram, kaut vai runājot un raugoties no vides viedokļa, tātad automātiski pieprasot trīs kultūras, tad es nesaprotu, kāpēc Eiropas Savienībai to vajadzētu pieprasīt, jo dalību valstīm tas neko nenozīmē. Piekrīt arī Džim Nikolson teiktajam, bet varbūt detalizētāk to izvērtīšu. Tātad, ja mēs vēlamies iedzīvotājiem Eiropas Savienībā pateikt skaidrā valodā, tad uh, Mums vajadzētu noteikums vienkāršot daudz lielākā mērā un varbūt vienoties par to, ka vienkāršošana, lai tā nebūtu sarežģīšana. Jo patiesībā problēma jau nav starp parlamentu un komisiju, problēma ir starp Eiropas Savienību un tās iedzīvotājiem, un šī problēma ir jāatrisina. Tātad mums pilnīgi noteikti ir jāņem vērā, lai noteikumi tikt vienkāršoti diskusijās tas jāņem vērā un jācenšas pēc tā. Patiesībā lauksaimniecības politika ir zināmā mērā dzīvības apdrošināšana, un mēs jau nevaram padarīt lauksaimniecības ražošanu vēl dārgāku, un mēs nevaram atļauties arī lauksaimniekiem dzīvi padarīt mazproduktīvāku. Un visbeidzot, tā saucamie saistītie, saistītais atbalsts. ir tādas valsts, kur tas mums būs nepieciešams, bet kā jau Marija teica, mums vajadzētu dzirdēt vairāk argumentācijas, un es vēlētos arī skaidrāk zin zināt definīciju. Tā tad šī tas, tā saucamā iekšējā konverģence starp pilāriem. Piemēram, pats Kapols Šantas kungs jau teica, ka ja mēs runājam par, piemēram, 25% no otrā pilāra, tad vajadzētu atļaut pāri par 10%. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un detaļas un nianses šeit būs ļoti būtisks. Bet vispārīgos vilcienos paldies! Pan poseł Wojciechowski, bardzo proszę, dziękuję. Prieksēdētājs Vojčakovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Šodien mēs diskutējam par vienu no vissvarīgākajiem, es pat gribētu teikt, par vissvarīgāko Eiropas parlamentu šā sasaukuma ziņojumu. Jo šajā ziņojumā runa iet par visbūtiskākajiem elementiem kopīgajā lauksaimniecības politikā. Tiešie maksājumi. Tiešie maksājumi ir būtiska kopīgās lauksaimniecības politikas sastāvdaļa. Vēlētos pateikties Kapalas Šantas kungam par lielisko darbu un jau panākto, jo Kapalas Šantas kungs mēģina tiešām apvienot visas idejas, visus viedokļus, viņš ir organizējis veselu tikšanos virkni, viņš mēģina panākt kompromisus, tātad visu cieņu noņem cepuri jūsu priekšā. Un tomēr ka Polšantas kungs jebkuriem kompromisiem ir robežas, un šīs robežas patiesībā ir ierakstīts Eiropas likumos. Mēs neesam pietiekami daudz runājuši par to, ka KLP reforma nav tikai politisks lēmums, tas ir arī juridisks lēmums. Eiropas Savienības darbības līgumā ir aprakstīta darbības nosacījuma un jau šobrīd gaisā virmo vesela virkne problēma, ar kurām mēs saskarsimies, kaut vai tā pati zaļināšana. Protams, ka vispārīgos vilcienos es iestājos par to, ka lauksaimniecībai ir jābūt zaļākai, vidē draudzīgai. Es uzskatu, ka kopīga lauksaimniecības politikai ir jāņem vērā vīda zaļināšana UTT. Bet līdz šim līgumā nav atrunāta, atrunāts pamats par to, kādā veidā mēs varam lauksaimniekiem uzspiest zaļināšanu. Patiesībā vide jau nav kopīgās lauksaimniecības politikas mērķis. Nākamais - resursu pārdalīšana. Tā ir vēl lielāka problēma. Mēs vienmēr atsaucamies uz 18. līguma pantu, kurā ir aizliegta diskriminācija. Diskriminācija balstoties uz tautību. Tātad, ja pēc KLP reformas Lietuvas zemnieks saņems pusi vai pat vēl mazāk no tiem maksājumiem, kurus saņems Dāņu zemnieks, tad kolēģi, vai tad tā nav diskriminācija, vai tad tas nav iemesls? Uh, Runāt par diskrimināciju nav balstoties uz dāņa labo darbību lauksaimniecībā, tas ir balstoties tikai uz tautību. Ja mēs 39. pantā lasām par nosacījumiem, kāda tiek izvirzīta kopīgajai lauksaimniecības politikai, tad eh, tajā runa iet par reģionālām atšķirībām un nevis par atšķirībām starp dalību valstīm. Tātad mums ir jāņem vērā reģionālas atšķirības un nevis starp valstīm. Un 40. Eiropas Savienības darbības līgumā runiet par to, ka ir jāizskauž jau kāda veida diskriminācija pret vai starp ražotājiem. Tātad es, kā deputāts no Polijas, man ir obligāti šai godājamajai publikai jāpasaka, ka abi Polijas eh, augšpalāta un apakšpalāta pieņēma rezolūciju, ar kuru tā griežās ne tikai pie polijas valdības, bet arī pie Eiropas parlamenta. Proti, ir jāņem vērā arī Eiropas Savienības darbības līgumā aprakstītie juridiskie nosacījumi Eiropas Savienības darbībai. Līdz ar to, godātais priekšsēdētāja kungs, es vēlētos uz šo jautājumu paraudzīties no mana skatu punkta, un es vēlētos lūgt šo godāto komiteju organizēt eh, atklātu uzklausīšanu par KLP reformas juridiskajiem aspektiem. Mēs šeit runājam par ekonomiskiem, par politiskiem momentiem, bet mēs neesam pieskārušies juridiskajiem. Līdz šim brīdim mēs neesam par to runājuši. Tātad, kā Eiropas komisijas ierosinājums sasaucās un ir saskaņā ar Eiropas Savienības darbības līgumu. Šeit es redzu jau draudu mākoņus savelkamies. Tātad, godātie kolēģi, balsojot par šo regulu, es domāju, ka mums ir jābūt pilnībā pārliecinātiem, ka tā nekādā veidā neietekmēs Eiropas Savienības konstitucionālos pamatus. Katrā ziņā es iestātos par to, lai mēs vismaz organizētu uzklausīšanu par šās reformas juridiskajiem aspektiem, un domāju, ka noteikti vajadzētu griezties arī pie juridiskā dienesta, lai mēs tiktu vaļā no šāda veida šaubām. Jo līdz pat brīdim, kamēr es nebūšu pārliecināts, ka es balsoju par kaut ko tādu, kas ir saskaņā ar Eiropas Savienības darbības līgumu, kas ir tikai kaut kādu politisku kompromisu klasteris un ķekars, tad es nebalsošu par to. Tātad es nebalsošu pret kaut ko, kas ir pret likumu. Es vēlētos griezties pie mūsu godātās komitejas biroja organizēt šās reformas juridisko aspektu uzklausīšanu. Vadītājs, paldies! Mēs esam pierakstījuši jūsu ideju un jūsu priekšlikumu, es domāju, ka būtu jēgpilni, ja jūs šo savu ideju rakstiski ierosinātu mūsu komitejas birojām. Tad jūs konkrēti jau varētu atrakstīt jūsu argumentāciju. Un tad jau mūsu komiteja varētu daudz specifiskāk, balstoties uz jūsu argumentāciju, rīkoties. Uh, Līdz ar to mēs esam izsmēluši runāt gribētāju sarakstu, bet eh, vēlētos pateikt divus aspektus referentam Kapolas Šantas kungam. Tātad kādā veidā subsīdijas ietekmēs ieņēmumus un kā tas ir saistīts eh, ar cilvēku daudzumu, kur strādā uz vienu hektāru? Tas ir pirmais jautājums, un otrais atkal par zaļināšanu vai tas būs noteicošais eh, pamat bāzes maksājumiem? Un visbeidzot, es zinu, cik ārkārtīgi grūti jums ir runāt par šo jautājumu, un tomēr varbūt vajadzētu izskatīt iespēju un sagatavot informāciju rakstiskā veidā, jo tas mums lielā mērā palīdzētu turpmākajā darbā, jo ir tik ārkārtīgi daudz momentu, aspektu, jautājumu un ideju, lai mēs vienkārši varētu tos apkopot un galvā izskatīt, lai mēs varētu nākotnē jūs atbalstīt, varbūt, ka jūs varētu apkopot šīs idejas un iespējams, ka Ja jūs varētu apkopot visas šīs idejas rakstiski, tas nāktu mūsu darbam lielā mērā par labu. Liels paldies! Un tagad vārds jums! Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsādātāji. Protams, es tagad uh, izteikšos ļoti īsi, jo mums vēl citas lietas jāizskata, bet es gribētu pateikties visiem par komentāriem. Paldies arī par konstruktīvo nostāju un to veidu, kā kolēģi pauduši savus komentārus. Gaisotne šeit ir ļoti konstruktīva, un es ceru, ka mēs varēsim to saglabāt līdz pašām beigām, neskatoties uz dažām nesaskaņām. Es redzu, ka visu politisko grupu pārstāvji piekrīt man, ka mums ir nepieciešams atrisināt tās problēmas, uh, kas ir komisijas priekšlikumā. Visi piekrīt, ka mums ir vajadzīga stingra parlamenta nostāja, lai mēs varētu iesaistīties sarunās. Es labprāt atbildētu uz visiem jautājumiem, bet laika mums tam nepietiks. Būtībā līdz maija vidum es centīšos sagatavot jums rakstisko pozīciju. To varēs pārtulkot, un tad ap jūnija sākumu jūs to varētu saņemt. Un tad 18. un 19. jums rokā būs jau visi saistītie atzinumi. Tāpēc es lūkšu visus kolēģus uh, palīdzēt man iesūtot savus priekšlikumus Būtu ļoti jauki, ja tas notiktu jau šonedēļ, jo tad es varētu labāk šos priekšlikumus atspoguļot savā dokumentā. Protams, būs daudz divpusējo diskusiju, jo tēma ir ārkārtīgi sarežģīta, detaļu ir ļoti daudz, un es piefiksēju, ka daži kolēģi īsti arī neizprot visas problēmas šeit ar zaļināšanu, ar šiem dubultajiem maksājumiem. Es ļoti labi saprotu jūs, jo eh, tik tiešām problēma ir ļoti sarežģīta. Bet problēma ir tāda, ka mums ir pirmajā pilārā šie tiešie maksājumi un tad agrovides pasākumu maksājumi otrajā pilārā. Bet būtībā šie maksājumi attiecas uz vienu un to pašu zemes gabalu. Pašlaik tas ir likumīgi. Tad mums ir nepieciešams tomēr rast pareizos tehniskos, eh, ētiskos un arī eh, juridiskos risinājumus, lai varētu šo sistēmu pareizi piemērot. Šodien bija ļoti daudz dažādu komentāru. Un varbūt tik tiešām grūti atrast tehnisko risinājumu visām problēmām, bet es domāju, ka vismaz par uh, reformas formātu esam vienisprātis, un mēs esam puslīdz vienojušies arī par stratēģiju, kura būtu jāievēro. To es dzirdēju jūsu komentāros. Un tad man ļoti drīz tiešām būs jāsagatavo visas atbildes, jo šodien vienkārši nav iespējams padziļināt atbildēt uz visiem jautājumiem. Nu, tikai par pēdējiem jautājumiem, kurus uzdeva priekšsēdētājs. Kā tiešie maksājumi, šīs subsīdijas ietekmē uh, lauksaimniecību ieņēmumus? Mēs labi zinām, ka bieži vien pastāv negodīgā konkurence. Un bez tiešiem maksājumiem dažas lauksaimniecības būtu vienkārši izputējušas. Mēs tomēr vēlamies, lai Eiropas lauksaimniecība būtu konkurētspējīga pasaules tirgū, un tas nav iespējams bez tiešajiem maksājumiem, bez šiem pamatmaksājumiem, jeb bāzes maksājumiem. Bet mums ir vajadzīgi skaidri noteikumi par atbalstu tiesīgumu. Tad, ja mums būs Uh, vēl papildu noteikumi, lai piekļūtu uh, pamatmaksājumiem, jo vairāk būs problēma. Tad, piemēram, ja zaļināšana būs viens no priekšnosacījumiem, tad būtībā uh, mums jānodrošina ļoti skaidrs tāds kā nolīgums starp lauksaimnieku un valsti, lai lauksaimniekam būtu skaidrs, ja viņš jāizdara to un to un to, tad viņš saņems tādu un tādu summu. Nu, būtībā Tie ir pamat jautājumi šajā dosjē. Un mums, protams, jāizskata arī juridiskie aspekti. Mēs labprāt um, rīkosim arī visas vajadzīgas uzklausīšanas. Jo tik tiešām mēs esam uh, viens no likumdevējiem, un mums ir jāveido tāds uh, likumdošanas akts, kas tiešām izturētu visu kritiku. Es no savas puses centīšos darīt visu, lai kliedētu iespējamās bažas par priekšlikuma likumīgumu. At paldies vēlreiz visiem par atbalstu, par komentāriem. Esam gatavi esam gatavi visi turpināt diskusijas. Es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem arī starp sanāksmēm. Un, ja jums ir kādi konkrēti priešlikumi, es labprāt tos saņemšu. Bet lūdzu, piesūtiet to man pēc iespējas ātrāk. Pēc jūnija mana loma atkal mazināsies, tad man būs jāiesaistās sarunās un jāpārstāv parlamenta viedoklis. Un es ceru, ka beigu beigās mums būs solīts un izturīgs priešlikums, eh, kas eh, pareizi atspoguļos mūsu līdzlikumdevēju lomu. Paldies, liels paldies! Tātad mēs Uh, lūdzam visus uh, palīdzēt referentam, uh, ievērot viņa lūgumu piesūtīt priekšlikumus un komentārus, ja tas palīdzēs viņam darbā. Tagad noslēgumā došu vārdu komisijas pārstāvim. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde... Paldies, priekšstādātāja kungs. Nu, es mēģināšu uh, ļoti īsi izteikties, laika atlicis maz. Paldies, ka Palašs Santos kungam, ka jūs bijāt gatavs sniegt nu, pirmo ieskatu jūsu pārdomās, kā varētu izskatīties jūsu ziņojums. Nu, arī man ir tas pats liktenis, kā visiem vācu valodā runājošiem, nu pāris punktus tā īsti nesapratu, kāda, kāds būtu tas detalizētais risinājums, bet nu gal galā gan jau noskaidrosim. Uh, Tagad pāris punkti, pa kuriem gribēju izteikt piezīmi par konverģenci starp dalību valstīm. Komisija ir izteikusi priekšlikumu, kas balstās uz to, ka tas uh, no vienas puses tuvinājums uh, uh, dalību valstīm, kas, ir, kas saņem gan lielākus, gan mazākus vidējiem atbalsta maksājumiem, un komisija mēģinās uh, prezentēt skaitļus. Nu, tie skaitļi, kādi ir, liekas, manā rīcībā ir, man liekas, ka tie skaitļi ļoti ambiciozi, bet, nu, koncepts tāds kāds ir, to vajadzētu kopumā zināt, lai varētu to komentēt. Ļoti nozīmīgs bija viss šis zaļumošanas jautājums. Viens punkts bija tāds, ka dalījums starp pamatmaksājumiem un grīningu, tie bāzes maksājumiem un grīningu, komisijas priekšlikumā tie divi dažādi maksājumi. Tas, ko jūs šeit teicāt, uh, Tas ir ievērots komisijas priekšlikumā, un jautājums aiz tā ir tā, nu kā tad izskatās ar sankcijām, kādas iespējams tiks pielietotas. Komisija ir izstrādājusi darba dokumentu, adresētu dalību valstīm padomēm, padomēji un arī parlamentam. Šeit ir tāda alternatīva izvērtēta apmēram tā, nu, protams, ka nav tāda sankciju ietekmi uz pamatmaksājumu, bet var būt situācijas, ka ja, ja kāds nu vispār nezaļumo, ja apzināti neiesaistās um, zaļumošanas um, programmā, tad sankcijas var būt vairāk nekā 30%. Un tas nav nekas jauns lauksaimniecības politikā, mēs to zinām eksporta maksājumos, arī uh, neapstrādo platību, platību kontekstā, kas nozīmē, ka vairāk par 30% tas var būt, bet nu, tas uh, nenozīmē tiešu bāzes maksājumu samazināšanu. Jūs runājat par iespējamu minimālo robežu 20 hektāru dažādošanai. Es arī to izpratu tā, ka, nu, ka tas ir ekoloģiskām, primāri izmantotām platībām domāts. Tas ir skaitlis, kas mums liekas daudz, daudz par augstu. Uh, Ja jūs 20 hektārus pieņemt, tad jūs noteikti dalībvalsts vispār pilnībā izslēdz no zaļumošanas. Nu, līdz ar to tad zaļumošana, nu, praktiski tai nebūtu īpašas jēgas. Mēs 3 hektārus piedāvājām un tāda minimāla robeža, kas ir nesprātīga, tai nav tādas īpašas jēgas. Tagad par priekšlikumiem um, rotāciju ieviest grīningā. Mēs esam mēģinājuši rast uh, risinājumu, kas ar uh, gada maksājumu ir saistīti, bet uh, rotācija, augstsāk ir tāda ilgtermiņa lieta, un tas ārkārtīgi sarežģītu uh, uh, situāciju. Tad uh, olbaltumvielu bagāta augu sēšana, audzēšana, to es varu atbalstīt. Bet, nu, nevajadzētu radīt noteikts problēmas, kas varētu arī uh, PTO mums rasties. Natura 2000 par to runāju, to nesam ietvēruši grīningu programmā, jeb zaļināšanas programmā, gluži vienkārši tādēļ, ka Natura 2000 status pats par sevi lauksaimniekiem neuzliek panākumu, papildus pienākums, bet gan tad uh, tiek ievērots, ja dalībvalsts paši savus plānus, paši savus plānus vēl veido, bet nu, tas nevienmēr tā notiek, un tādēļ vēlamies tāds individuāls risinājums piedāt lai varētu ievērot Natūra 2000. Par aktīvo lauksaimnieku runājot. Tika kritizēts, tas ir pārāk sarežģīti, pārāk liels administratīvais uh, sloks būtu tādēļ mēs pārbaudam modeli pat laban, kas būtu balstīts uz negatīvo sarakstu, noteiktu darbu veikšanu, kuru mēs neiekļaujam tiešajos maksājumos. Uh, bet nevis kā absolūto tādu izslēgšanas iemeslu, bet gan saistībā ar iespēju uzņēmumiem pierādīt tomēr, ka viņi ir aktīvi lauksaimnieki. Un tādā veidā mēs novērstu diskrimināciju, jo šāda, šāds negatīvais saraksts vienmēr izskatās tā, ka noteikti darbība, kas nav iekļauta, tomēr uh, var tikt atbalstīt maksājumiem, lai arī tie, kas atkal savukārt ir iekļauti, uh, tiek izslēgti un līdz ar to potenciāli būtu diskriminācijas problēma, bet šāda iespēja ar pienākuma pierādījumu pāriešanu otrai pusē mēs spējam šādu konfliktu situāciju iespējamību samazināt. Tagad par maksājumu samazināšanu un zaļumošanu. Divas idejas tika izteikts. Nu, piemēram, tāda tā kā inovācijas uh, summa ieviest vai pamatteritoriju ieviest greening, jeb zaļumošanas uh, daļā arī pārnesumu neizmantotiem līdzekļiem uz uh, otro pīlāru. Man liekas, ka administratīvi šos priekšlikumus var ļoti sarežģīti uh, īstenot. Tas nebūtu vienkāršojums, tas būtu ļoti, ļoti sarežģīti. Un tad mums ne tikai darba spēks, tā izmaksas jāievēro, bet gan arī vēl citi ļoti grūti ap, nu, tādi apkopojam daudzumu. Un līdzekļi, kas nav izmantot un to pārnesums otrai, otram pīlāram, nozīmētu to, ka mēs līdzekļus no pirmā pārliekam otrajā pīlārā, kas nozīmē, ka mums katru reizi ir jāpiemēro a, daudzgadu finanšu schēmu. Un kad tad mēs zināsim, ka līdzekļi netiek izmantot, lai um, savlaicīgi tos vēl pelnest otrā pilārā? Nu, viss tas, kas uh, notiek otrajā pilārā, ir jāprogrammē. Un mēs taču nevaram nelielu summu dēļ, kas tiek pārnestas katru gadu, nevaram uh, visu šo darbu mainīt. Nu, principiāli vienkāršošanas kontekstā. Uh, 15% augstāk administratīvā patēriņa iespējas tika runātas. Tas ir skaitlis, kas ir uh, no komisijas um, ietekmes novērtējuma ņemts, nevis revīzijas pal palāto ir izteikt. Un tas ir tikai uz tiešiem maksājumiem, nevis uz visu reformu. Un nav viens faktors ietverts, un es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to. Proti mūsu priekšlikums tajās dalību valstīs, kurās uh, ir laba un labi funkcionējuša kontrolas sistēma, šajās dalībvalstīs jādod iespēja samazināt uh, kontrolas konkrētajās vietās. Un tas tiek atspoguļots arī šajā dokumentā. Nu, vismaz tajās dalībvalstīs, kur tas tiek pielietots, tad tas ir būtisks vienkāršojums. Uh, un samazinājums administratīvā izteiksmē, kas šajos 15% nav ietverts, nu, varbūt, ka vienotā tirgus kārtība lauku vidē. Šeit būs vienkāršojumi, un ja mēs paskatāmies skaitlis šai, kas ir kopēja reformai, tad mēs, nu, nenonāksim vispār pie 15, bet pie citiem skaitļiem. Bet, nu, šis. Uh, šīs pētījums ir tikai tiešo maksājumu jomā veikts. Nākošais punkts - deleģētais akts. Tas ir jānoenkuro likumdošanā, jo no vienas puses ir pietiekami daudz elastīguma likumdošanā, un no otras puses to pieņemot parlamentam tiek piešķirta nu pienākošās loma. Bet es domāju, ka šeit jums jākontaktējas ar dalību valstīm, jo tās ir visvairāk pret. Tagad par juridiskiem jautājumiem, par to tika runāts. Protams, ka ļoti intensīvi mēs izvērtējām juridiskos jautājumus un tiešām varu jums skaidri teikt, ka priekšlikums tā, kā tas ir izteikts un kā tas tiek šeit pieminēts, ir juridiski korekts un nevienam nav jāraizējas par to, ka attiecībā uz punktiem, kādi šeit ir pieminēti, ka uh, varētu nonākt Eiropas kopienu tiesā. Paldies! Proszę Państwa, nie ograniczaliśmy nikomu głosu w dyskusji, bo ważny temat. Tā tad e, mēs šajās diskusijās nevienu neierobežojām laika ziņā, bet tam ir zināmas sekas. Proti par to, kādā veidā mēs organizējam mūsu darbu. Es vēlējos tikai pateikt, ka pat ka ir parādījušies ārkārtīgi daudz pretrunīgi jautājumu. Jautājumi ir tik ārkārtīgi daudz, tie ir neatrisināti, un patiesībā tie ir arī um, sanāmā, samērā bīstami. Lajon ziņojums, des ziņojums, tātad mēs vēlamies vienkāršošanu. Mēs vēlamies, lai viss nākotnē būtu vienkāršāks un vienkāršots. Un šobrīd tas viss ir kļuvis tik ārkārtīgi sarežģīts, nepārskatāms un pat nesaprotams, tik ārkārtīgi ārkārtīgi grūts un neskaidrs, ka tam ir nepieciešama ārkārtīgi detalizēta izskatīšana un pārskatīšana. Kurp tas mūs vedīs? Ko darīt? Tāpēc noslēguma vārdos es vēlētos pieminēt sekojošo. Par šo jautājumu Tātad jautājums Vočakovska kunga sastais jautājums dzīvnieku aizsardzību pārvadīšanu laikā, to mēs izskatīsim maijā vai pat jūnijā. Diemžēl mums ir jāatliek arī septītā jautājuma izskatīšana komisijas informācija par turpmākiem kritērija MLA noteikšanai. Abus šos jautājumus mēs atrisināsim kopā ar komitejas sekretariātu un DG Agri. Tātad šodien mums šos divus jautājumus izskatīt neizdevās. Abi šie jautājumi ir ļoti svarīgi, bet svarīgs bija arī mūsu tikko diskutētais. Un, protams, ka polēmika par tiešajiem maksājumiem ir ļoti, ļoti aktuāla. Atvainojos visiem, kur cerēju uz 6. un 7. jautājumu izskatīšanu. Jā, lūdzu, kundze, vārds jums. Bet, mm, nu, šai kontekstā es gribētu lūgt pēc iespējas ātrāk šos termiņus iekļaut darba kārtībā, jo visās dalību valstīs ir ļoti intensīvas diskusijas Un nav labi, eh, ka mums tiek atliekts diskusijas. Mēs diskutējam par otro pīlāru. Beidzot ir jāzina, kas ir, kāda ir šī eh, neizdevīgā situācija atrodošā situācija vai reģions. Nu, 45 minūtes tam būtu par maz. Nu, vismaz es lūdzu stundu šai diskusijai par eh, LMA atvēlēt, jo man liekas, ka ļoti daudz jautājumu būs par šo tēmatu un lūdzu pēc iespējas ātrāk ietver to darba kārtībā. Uģiram pos, poglum, paņi, pos,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 tiešām piekrītu jūs teiktiem, Nikolson kungs. Es pat būšu ļoti lakonisks. Es vēlētos pateikties kolēģei, kuri jau to pieminēja. Tātad eh, debats ir bijusi fantastisks, un tomēr, kolēģi, mums eh, ir jābūt atklātiem un jārunā par MLO, jo patiesībā tas eh, ļoti lielā mērā ietekmē daudzus lauksaimniecībā strādājušos. Varbūt, ka mēs varam rīt no rīta jau nolemt, kad mēs runāsim par septīto punktu MLO, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs konkurētu konkrēti rītā jau zinātu, kad būs šī diskusija. Patiesībā rīt no rīta laiks ir, jo Džeims Nikolsons mans ziņojums devītais punkts, par to mēs patiesībā ne balsosim. Un es vēlētos griezties pie sekretariāta, es jau skatos uz Mariju, kādā veidā šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Tātad eh, es vēlētos skaidra un konkrēta zināt, kad mēs par šo jautājumu runāsim, un šis jautājums ir jādiskutē brīdī, kad pēc iespējas vairāk deputāti var piedalīties. Un varbūt eh, komisijas pārstāvēm klātesot, es vēlēju, vēlētos pajautāt sekojošo. Tātad, komisija teica, ka 15% un to ir pateikusi revīzijas palāta. Nē, 17% vairāk nav patiesībā, vai tad šīs izmaksas ir augstākas vai zemākas, jūs teicāt 15 nav pareizi, bet kas tad ir pareizi? Patiesībā komisija varbūt varētu mums pateikt, kāda ir pareizie administrācijas un pārvaldības izmaksas dalību valstīs un cik daudz eh, dalību valstu valdībām būs jāmaksā par papildus administratīvajiem pakalpojumiem. Prieksēdētājs. Es atvainojos, bet mums ir jāatliek arī atbild uz šo jautājumu līdz nākamajai mūsu sēdei, un es varbūt varētu lūgt komisijai rakstiski atbildēt uz šo jautājumu, un tagad vienu minūti pēdējiem runātājiem lūdzu. Äh, mm, paldies, priekšsādātāji. Nu, pievienošos tam, ko teica divi iepriekšējie runātāji. Mēs ilgi esam gaidījuši šo diskusiju ar komisiju. Uh, Pagājuši nedēļ nosūtījām pieprasījumu padomei, atbildes Strasbūrē bija absolūti neapmierinoša un, manuprāt, no padomas puses arī nerespektēja parlamentu. Tas bija ārkārtīgi nepatīkami un neapmierinoši, kā padomi izturējās. Nu, viņi atnāca pa vēlu un neko nepateica. Tādēļ lūdzu šo jautājumu atkal iekļaut, bet iekļaut tā, lai tiešām laiks būtu un lai nevis tā kā šoreiz tas būtu nu, kaut kāds pro programmas pēdējais punkts. Jā, es piekrītu jūsu komentāram un es vēlētos sekretāram lūgt arī nodot šo informāciju mūsu priekšsēdētājiem De Castro kungam, lai mēs sāktu sarunas pēc iespējas agrīnāk ar komisiju, lai mums būtu arī vairāk laika prezentācijām, debatēm un polēmikai. Paldies visiem kolēģiem! Es vēlētos pateikties arī tulkiem, saka priekšsēdētājs. Paldies!